Uh, good morning, everybody. Uh... Labrīt, dāmas un kungi! Laipni lūgti mūsu trešajā sanāksmē. Uh, šodienas sēdi pārraida arī tiešsaistē. Sveiciens uh, arī agriem putniņiem, kas pamodušies un internetā klausās mūsu komitejas sēdi. Sāksim šodienas darbu Eh, izskatot tālāku atzinumu projektu eh, Startautiskās tirzniecības eh, komitejā izstrādā pašiniciatīvas projektu par Eiropas Savienības un Ķīnas attiecībām. Šis, šī tēma ir ļoti interesanta, visai sarežģīta, un virsrakstā parādās jautājumzīme vai pastāv šajās tirzniecības attiecībās līdzsvars. Nu, un uz šo jautājumu zīmi arī cenšamies atbildēt. Un eh, cerams, ka atzinumu sagatavotājs arī varēs eh, pakomentēt vairāk. Kā zinu, Saralovas skundze ir viena no ēnu referentēm, vai viņa ir klāt? Šāle Molzere skundze jā, eh, nav klāt, bet viņas pārstāv ir. Rūlers kundze arī varēs izteikties. Es aizstāju Maklārkins kundzi, kas ir Londonā, un eh, ļoti priecājos šam te filatīs eh, kungu. Tā kā vairāk meklēsimies, dodu vārdu referentam, kurš pastāstīs pār savā apzinuma projekta priekšvēsturi. Mēs paldies priekšsēdētāji! Paldies par visiem, visiem par ierašanos! Pirmkārt, atbildēšu uz jautājumu. Virsrakstā jautājuma zīme, kas parādās, man pašam ļoti patīk, jo tā visai labi apraksta notikumu būtību. Mēs izskatām šeit ļoti nopietnu jautājumu. Kas mūsu komitejai ir arī jauna kompetence? Atzinuma projektā izskatāmā tēma ir gana plaša. Un mums nav vēl bijusi pilnīga iespēja prioritizēt visas tajā apskatāmās tēmas. Darbā centos atrast līdzsvaru. Ķīna ir aptvērusi savu tirgu mums pēdējo uh, desmit gadu laikā, kļūs, un ar eh, PTO palīdzību, bet joprojām saglabājas izaicinājumi. Gan attiecībā uz eh, Ķīnas valsts atbalstu viņu pašu uzņēmumiem, kā arī eh, labāk slēptas barjeras tirzniecībai. Šajā atzinumā mēs cenšamies atzīt no vienas puses Ķīnas pūliņus uzlabot situāciju, no otras puses Eh, aprakstām Eiropas Savienības pūliņus eh, pārvarēt eh, konstatētos šķēršļus. Jāpaturprātā, ka šeit mēs izskatām jutīgus jautājumus, kas mūsu komitejai ir arī salīdzinoši jauni, un mums vēl ir jācenš nodefinēt sava nostāja tajos. Tomēr atsevišķas atzinuma daļas ir ļoti tiešas. Es izvēlējos šādu attieksmi, jo uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi skaidri nodefinēt galvenos pozīcijas punktus šais jautājumos. Vakardien priekšsēdētāji jūs pieminējāt, ka šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs un to nevajadzētu e, izskatīt e, tikai vispārīgi, bet arī par konkrētām e, eksporta un tirsniecības barjerām e, izskatīt. Mēs esam iekšējā tirgus e, caurskatāmības e, līderi un es pilnībā piekrītu. Un, e, ir eh, ļoti dabīgi, ka mēs gribam šo tēmu skatīt, un mums ir jāpieņem konkrēti nostādējā. Tad pāris vārdi par saturu. Negribu gan ieslēgt eh, detaļās, bet minēšu, ka pirmkārt mēs aprakstām tēmu vispārīgi. Pamanīsiet, ka mēs eh, pieminam, ka um, Galu galā es mēģinu, es to pieminu. Otrais akcentē, ka Eiropa Savienība un Ķīna tie, kas divas reizes gadā augsta līmeņa ekonomikas un tirsniecības uh, sanāksmēs. Uh, trešajā līdz sastajā punktā es aprakstu konkrētas problēmas, uz kurām uh, atzinamā koncentrējamies. Un uzskaitījuma kārtība nav nejauša. Tas ir mans priekšlikums, kā prioritizēt konstatētos šķēršļus. Un to, šo izkārtojumu veidojot, konsultējos ar ekspertiem. Izstrādāt atzinumu referentam ir tikai ierobežots laiks paust savas domas, tāpēc es priecāšos vēl saņemt jūsu grozījumus. Arī es pats Eh, grasos eh, ievietot papildus informāciju par, piemēram, izējumateriāliem, par ko vēl nevarēju atzinamā iekļaut informāciju ierobežojumu dēļ. Un es ar prieku gaidīšu jūs papildus uh, grozījumus, ieteikumus, un mans kolēģis Kreutmann kungs uh, paliks vēl ilgāk pie tā strādāt, un es pārliecinātu, ka viņam tas izdosies. Paldies! Uh, Lielas paldies par vērtīgo E, atzinumu prezentāciju. E, jūs tiešām saskarāties ar daudziem izaicinājumiem, bet domāju, ka veiksmīgi arī tikāt ar tiem galā. E, un es pārliecināts, ka jūsu atzinumu uzņems pozitīvi. Tagad uzklausīsim mēnu referentus. Vai ir klāt kāds no tautas partijas? Šarla Mozars kundze, lūdzu vārds jums. Paldies, priekšsādātāji! Lai arī vakardien jau bija ļoti dzīvas eh, debats, kuras eh, vakardien es uzsāku angļu valodā, tomēr šodien atgriezīšos atpakaļ pie dāņu valodas, jo eh, atzinumu sagatavoja arī mans tautietis un ceru, ka jums tas ir pieņemami. Es. Uh, tā kā mūsu ēnu referente ir ceļā uz Ķīnu, uh, Viņai ir ļoti žēl, ka viņa nevarēja šodien ierasties, eh, un tiešām šī apstākļu eh, sakritība ir visai neveiksmīga, ka ēnu referenti nevar eh, būt šeit klāt svarīgās tēmas izskatīšanā, bet katrā ziņā viņa grib pateikties jums par šo atzinumu, kas ēnu referents viedokli ir ļoti vērtīgs. Tomēr mēs gribētu atsevišķas tēmas izskatīt uh, detalizētāk, piemēram, par intelektuālā īpašuma tiesībām Ķīnā. Ēnu referenti uzskata, ka tās Ķīnā netiek īstenots pienākošā līmenī. Eiropas uzņēmējiem arī ir grūti e, iegūt informāciju par Ķīnas e, kompānijām. Ēnu referentu uzskatu, kā vajadzētu ko darīt šai sakrā. Tātad mums jāpiestrādā pie uzticamas informācijas iegūšanas par Ķīnas e, uzņēmumiem. Tāpat viņa uzskata, ka būtu nepieciešams apsvērt reģistrētus preču zīmes Un uh, par šiem jautājumiem uh, ar Ķīnu notiek dialogs, uh, bet to vajadzētu vēl stiprināt. Kad, bet katrā ziņā kopumā atzinums ir labs, un paldies jums par to. Lielas paldies! Es būšu nākamais runātājs. Rūlers kundze nav klāt. Man ir daži vārdi sakāma Klārkins kundzes vārdā. Gribu norādīt, ka uzsvars ko referents lik, liek uz nepieciešamību veiksmīgi integrēt Ķīnu pasaules tirzniecības sistēmā, ir ļoti pareizs. Un, ja mēs to darām, mēs iegūsim ekonomiskas un politikas eh, priekšrocības, tā kā es eh, priecājos, ka jūs atbalstāt šo domu. Es varu piekrist arī daudziem izteiktiem priekšlikumiem, tomēr saskat atsevišķas nianses, kas, domāju, atzinumu uzlabotu. Uzskatu, ka ir ļoti svarīgi mums uh, arī censties uh, veidot šīs attiecības, konstruktīvi sadarbojoties ar Ķīnu, strādājot pie esošajām uh, problēmām, piemēram, apspriežot pieņemam tirsniecības praksi, uh, korupcijas novēršanu. Un jūs nedaudz pieskaraties arī jautājumiem par investīcijām, bet domāju, ka vajadzētu to izskatīt līdzsvarotāk. Un zinu, ka Šarla Mozeres kundze ir ļoti interesēta eh, jautājumā par eh, drošību. Un eh, es domāju, ka Ķīnas iestādes arī ir apzinās pārtiks drošuma jautājumus, taču Ķīna ir tik liela, ka drošības apsvērumi netiek uztverti kā prioritāti visās tirsniecības uh, Eh, jū, sadaļās. Vakardien mēs jau runājām, ka mums ir nepieciešama uz pierādījumiem balstīta politikas attīstīšana, un mums ir jāsavāc arī konkrēti piemēri, piemēram, par dzīvnieku labturību un cilvēku eh, veselības neietekmēšanas standartiem. Eh, bet kopumā mums vajadzētu Ķīnu vairāk iesaistīt globālu standartu uh, Uh, īstenošanā. Uh, pārliecināt Ķīnu, ka standarta ievērošana ir viņu de facto priekšrocība. Piemēram, ja viņi nevar uh, izpildīt mūsu automašīnu uh, CO2 izmešu ierobežojumus, tad viņi nevar ienākt Eiropas automašīnu tirgu. Šādus argumentus prezentējot, mēs varēsim uh, konstruktīvi uzlabok attiecības ar Ķīnu. Manuprāt, šāda pieeja ir konstruktīvāka nekā Ķīnas kritizēšana par tirsniecības līdz, par līdzsvaru trūkumu ar Ķīnu. Tā kā mums jāapzinās, ka Ķīnā ir citādāk attieksme pret to, kā Eiropā. Mums vajag censties integrēt Ķīnu globālos standartos un nevis to kritizēt, bet vienkārši atzīt esošo situāciju. Un vēl es piekrītu Šaldermosers kundzei. Interesanti ir, kā paši ķīnieši un ķīnas kompānijas uh, arī uh, pēta īpašuma tiesību ievērošanu. Ķīnas uh, Ķīnā tiek patentēts vairāk uh, izgudrojumu ka, mm, kā jebkādā citā vietā pasaulē. Un domāju, un tas ir mans pēdējais komentārs, ka Lai panāktu Ķīnas integrēšanu pasaules tirniecības sistēmā, ir e, tad jārunā ne tikai par tirsniecības metodēm, par, par zinātnes un tehnoloģijas e, apmaiņu, par papildus kultūras e, apmaiņas vizītēm un tā tālāk. Domāju, ka tas uzlabotu tirsniecības politikas izmaiņas, un to arī vajadzētu pieminēt tam vajadzētu būt daļai no mūsu ieguldījuma. Mēs ar jums priecāsimies eh, turpināt strādāt pie šī jautājumiem, ak Lārkins kundze zina, ka arī iesniegs grozījumus. Savanakas kundze, vai jūs gribētu tagad izteikties? Jo es gribēju vispirms eh, Čantifilitis kungam dot vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Līdzīgi kā iepriekšējā gadījumā es pārstāvu savu kolēģi, kas ir ēna referen referents, bet es gribētu pateikties referentām par ieinteresētību šajā tēmā, it īpaši attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām, un mēs noteikti atgriezīsimies vēl pie šī jautājuma. Paldies! Ivānaus kundze lūdzu, tautas partijas grupas vārdā. Es runāšu bulgāru valodā. Paldies priekšsēdētāji! Es esmu ēnu referenta par šo tēmu, un man personīgi šī tēma ir ļoti interesanta, jo es esmu um, delegācijas um, Ķīnu priekšsādātāja vietniece, un mēs sarunās bieži runājam par to, ka trūkst e, šī līdzsvar, šīs pozitīvās e, bilants tirzniecības attiecībās starp Eiropas Savienību un Ķīnu. Es gribētu pateikties referentam par e, priekšlikumiem, kas ir iekļauti ziņojuma projektā, un gribētu pieskarties diviem aspektiem Pirmais no tiem, pēc manām domām, ir ļoti svarīgs. Tas ir valūtas maiņas kurs, joņa maiņas kurs. Tā ir problēma, kas zināmā mērā arī rada šo nelīdzsvarotību tirdzniecības bilancēs starp Eiropas Savienību un Ķīnu. Un otra lielā problēma kas eh, tika pieminēta, bet ko varbūt varētu attīstīt tālāk, ir jautājums par protekcionismu. Es uzskatu, ka būtu ļoti nevēlami, ja abas puses sāktu realizēt šos protekcionistiskos pasākumus, jo tas problēmas tikai pastiprinās, nevis atrisinās. Es domāju, ka būtu ļoti svarīgi ievērot pozitīvo līniju. Un tas, tā ir nostāja, ko cenšamies realizēt arī mēs mūsu delegācijā. Es gribētu pateikties kolēģiem vēlreiz un novēlēt visu to labāko. Paldies! Paldies! Štailers kundze. Došu vārdu jums. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī piekrītu tam, ko priekšsēdētājs teica par eh, balstīšanos uz standartiem un Ķīnas iesaistīšanu starptautisko lēmumu pieņemšanas mehānismā. Un nelīdzsvarotība tirzniecības bilancē eh, ir lieta, ko nevar atrisināt vienpusēji. Ķīna ir viens no lielākajiem tirgiem pasaulē, un ir svarīgi to atzīt. Es piekrītu tām, ka ir jādomā par produktu drošumu jautājumiem, un svarīgi uzturēt dialogu ar Ķīnijas, ar, ar, es atvainojos ar Ķīnas varas iestādēm par šo jautājumu. Es gribētu runāt arī par darba tirgu Ķīnā un piegādes ķēdes problēmām. Es atbalstu referenta paveikto teiktā, un es domāju, ka ir svarīgi mūsu attiecības nostiprināt un raudzīties, lai nākotnē dialogs un diskusijas ar Ķīnu noteikti turpinātos. Paldies! Paldies, Tālērs kundzei! Vai vēl kāds vēlas izteikties par šo jautājumu? Ja nē, Tad gribētu sveikt mūsu vidū pārstāvu no Tirzniecības ģenerāla direktorātu, komisijas pārstāvs Nils Junkers. Vai jūs būtu gatavs sniegt kādus komentārus no savas puses? Labi, ja nē, tad Kreutzmann kungam došu vārdu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, atzīmēju to, ko visi šeit teica, un nodošu komentārus Lukgārden kungām, un tas ir viss pagaidām, kas man sakāms. Es atzīmēju, ka svarīgi ir jautājumi par intelektuālu īpašumu tiesībām, produktu eh, drošums, eh, joņa maiņas kurss un protekcionismu pasākumu, bet es zinu, ka tie ir jautājumi, kas ir aktuāli arī Eiropā. Tas nav nekas jauns. Viņi palielinās uh, savu eksportu, mēs aizsargāsim, un nu, es katrā ziņā nodošu visu šo Lukagārdkungam, kuram bija jādodas uz lidostu. Nu, es biju domājis, ka mūsu debatas par Ķīnu būs intensīvākas. Nākamais punkts darba kārtībā ir balsošana. Tas ir paredzēts pulkstens desmitos, līdz ar to man neatliek nekas cits, kā paziņot pārtraukumu līdz 9.55, lai precīzi pulkstens desmitos mēs varētu sākt balsošanu. Gribētu jums atgādināt, ka pēcpusdienā, es atvainojos pēc balsošanas, uh, mums ir ļoti svarīgs jautājums uh, par uh, viesabonēšanu. Un pēc tam būs padomas jaunā darba prezentācija par plašāku tiesību piešķiršanu patērētājiem. Uh, šis jautājums tiešām ir ļoti aktuāls daudzām mūsu aktivitātēm Nu, bet tad pagaidām šķiramies līdz 9.55. Paldies! Uh, ladies and gentlemen, could I invite... Um... Dāmas un kungi, gribētu lūgt jūs visus ieņemt savas vietas, jo gribu sākt um, balsošanu precīzi pulkstens desmitos. Tad lūdzu pārbaudiet, vai jums ir līdz balsošanas kartiņas. ADR first? Yeah, ADR is first. Okay. Um, Labi, tātad vispirms mēs balsosim par Rošfāra kunga ziņojumu par alternatīvo strīdu risināšanas kārtību. Rošfāra kungs, vai jūs vēlties teikt kaut ko pirms sākam balsot? Dod vārdu jums. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Labdien visiem! Priecājos visus atkal redzēt pēc brīvdienām. Ķersimies klāt darbam. Es gribētu vispirms pateikties visiem, pateikties visām komandām, ēnu referentiem, politiskajām eh, grupām, tiem, ar kuriem sadarbojos, arī asistentiem. Eh, kopā esam paveikuši darbu, cenšoties panākt eh, vienprātību Un mums izdevās to arī eh, panākt praktiski visos grozījumos. Izdevās eh, izstrādāt kompromisa grozījumus, par ko es ļoti priecājos. Uh, Un to mums izdevās panākt sarežģītā laika posmā, jums vajadzēja ļoti ātri strādāt pēc atgriešanās no brīvdienām. Eh, bet mūsu izskatāmā tēma ir ārkārtīgi svarīga, kā zinat, ka Jurit komiteja par to balsos 19. Eh, septembrī un pēc tam oktobra plenārsēdē to arī izskatīsim, tā kā eh, mums līdz tam izdevies tā pastrādāt ātri un labi. Darba gaitā centāmies sūtīt Eh, jūri komitejai ļoti svarīgu eh, domu eh, un skaidri pasakām arī to, ka grasāmies panākt leģislatīvu tekstu izstrādāšanu par šo tēmu. Jūs jau redzējāt grozījumus, ko piedāvāja mans birojs. Mēs cenšamies ņemt vērā kolēģu viedokļus un izstrādāt uh, kompromisa uh, viedokli, kurā tiktu iestrādāts visu paustās domas. Tā kā vēlreiz liels paldies visām grupām, kas iesaistījās darbā. Domāju, ka paveiktais darbs ir ļoti labs, un mēs personīgi, mana grupa, esam ļoti apmierināti ar to. Uh, yes, well, thank you very much. Paldies. Un gribētu pateikties arī par iecietību kompromisu pieņemšanā. Tagad sāksim balsot. Ja nepieciešams, tad uh, mēs pārbaudīsim elektroniski balsošanas rezultātu. Sāksim ar pirmo grozījumu. Tas ir referēt grozījums. Kurš pār? Pret? Pieņemts. Eh, kurš signalēja sociālas un demokrāta grupas vārdā? Kristāla, labi vienkārši, lai es zinātu, vai man kādā veidā jāskaita balss. Tālāk, 11. grozījums, Luija Greka grozījums. Tas ir balsojums pa daļām pēc aldas pieprasījuma. Pirmā daļa, kurš par pret pieņemts. Otrā daļa. Šķiet būs jāpār jābauda elektroniski šis balsojums. Tad par otro daļu balsojam elektroniski. Sākam balsot. Um, so there's 30 people voted. The vote is closed. Beidzam balsot, noraidīts 20 pret 10 par. 64. grozījums, kurš par? Pret pieņemts. Otrais par pret pieņemts. Trešais par pret pieņemts. Ceturtais grozījums par pret pieņemts. Septītais grozījums atsaukts, sastais grozījums, kurš par, pret, noraidīts. Piektais grozījums par, pret, norēdīts. Astotais grozījums atsaukts, devītais grozījums. Kurš par, pret, pieņemts. Desmitais grozījums par, pret, pieņemts. Vienpadsmitais grozījums, to jau skatījām. Pirmais kompromiss grozījums, kurš par, pret, pieņemts. Otrais kompromiss grozījums, tas ir balsojums pa daļām pēc sociāldemokrātu grupas pieprasījuma. Pirmā daļa, kurš par, pret, pieņemts. Kompromisa grozījums numur divi otrā daļa par. Tad beidzam balsot. Norēdīts. Ar 18 balsīm pret 14 par. Tas nozīmē, ka tagad varam pāriet pie trešā kompromisa grozījuma. Kurš par? Pret? Pieņemts. 27. grozījums. Sākam balsot par 27. grozījumu. Uh, the vote is closed. Beidzam balsot. Tautas partijas grupā viens, viena balss ir par daudz. Sāksim balsot atkal. Sākam balsot par 27. grozījumu. Balsojam atkārtoti. Beidzam balsot. Norādīts 21 pret 10 pār 5 atturējušies. Tālāk 9. kompromiss grozījums, kurš par? pret pieņemts. 32. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19 par 17 pret. 34. grozījums. Kurš par? Pret? pieņemts. 33. grozījums atkrīt. Trīsdesmit devītais grozījums ar mutisko grozījumu. Kurš par? Pret? Pieņemts. 40. grozījums, pirmā daļa. Šis ir balsojums par daļām. Tātad pirmā daļa. Kurš par? Pret? Pieņemts. Otrā daļa. Par? Pret? Pieņemts. Trešā daļa. Tas šī daļa paredz svītrošanu. Tātad par, kurš par svītrošanu, pret, pieņemts. 41. grozījums. Kurš par, pret, kurš par, pret, Pieņemts. 42. grozījums, kurš par, pret, noraidīts. 5. kompromisa grozījums, kurš par, pret, pieņemts. Kompromisa grozījums 6, kurš par, pret, pieņemts. 54. grozījums. Kurš par? Pret? Pieņemts. 56. grozījums balsojums pa daļām. Pirmā daļa, kurš par? Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Līdz ar to otrā daļa šķiet atkrīt. 55. grozījums. Sākam balsot par 55. grozījumu. Beidzam balsot. 20 par 15 pret pieņemts. 57. grozījums. Kurš par? Pret? Pieņemts. Desmitais kompromiss grozījums. Kurš par? Pret? Pieņemts. Sešdesmit pirmais grozījums. Kurš par? Pret? Pieņemts. 24. grozījums atkrīt, 63. grozējums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 21 pār 14 pret pieņemts. Sešdesmit otrais grozījums atkrīt. Tagad 65. grozījums. Sākam balsot par 65. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 22 par, 12 pret. 66. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 69. grozījums, kurš par pret pieņemts. 68. par pret pieņemts. 70. grozījums par pret Šķiet jāpārbauda elektroniski. 70. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 18 balsīm par 16 pret. 11. kompromiss grozījums, kurš par? Pret? Pieņemts. 75. grozījums atkrīt, jo 65. tika noraid pieņemts. 76. grozījums par pret pieņemts. Septītais kompromiss grozījums par pret pieņemts. Astotais kompromisa grozījums par pret arī pieņemts. Un lieku visu tekstu kopumā uz balsošanu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts ar 32 balsīm par, trim atturoties. Apsveicu Rošforu kungu un ar nepacietību gaidām, ka jūs aizstāvēsiet mūsu pozīciju arī juridisko lietu komitejā. Tālāk pārējām pie balsošanas par mūsu atzinumu ekonomikas un monetāro lietu komitejai par PVN nākotni. Ivānos kundze, jūs kā referenti vēlties kaut ko teikt šai sakarā? Paldies priekšsēdētāji, gribētu pateikties ēnu referentiem par uh, efektīvo darbu tik īsā laika periodā. Gribētu pateikties sekretariātam un tīpaši mūsu uh, eh, PVN ekspertei par izcilu labo darbu. Paldies! Paldies referentei! Nu tad sākam balsot par atzinumu. Kompromisa grozījums numur viens. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Kompromisa grozījums numur divi. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Ķeramies klāt uh, grozījumam numur 12. 12. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 13. grozījums Balsojums sācies. Beidzam balsot. Pieņemts 18 pār 14 pret. 25. grozījums. Kas pār? Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot pieņemts, 22 pār, 13 pret, 15. grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Kompromisa grozījums numur 3. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Grozījumi numur 22 un 23, kas ir identiski, kas ir par, kas pret, noraidīti. Kompromiss grozījums numur 4, kas par, kas pret, pieņemts. Grozījums numur 26, kas par, kas pret, pieņemts. 27, kas par, kas pret, pieņemts. Piektais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20 balsis pār, 11 pret. 31. grozījums. Kā papildinājums kompromisa grozījumam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 32. grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. 33. grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. 35. grozījums, kas par, kas pret, noraidīts. 37. grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Sēstais kompromisa grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 44. grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Septītais kompromisa grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. Astotais kompromisa grozījums, kas par, pret. Tātad astotais kompromisa grozījums tika pieņemts.

Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss pārsvaru. 57. grozījums. Kas par? Pret? Pieņemts. 58. grozījums. Kas par? Pret? Pieņemts. 59. grozījums. Kas par? Šķiet, ka būs jāpārbauda elektroniski, sākam balsot par 59. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 60. grozījums. Kas par? Nē, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 61. grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Labi, tagad balsosim par visu atzinumu projektu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 31 balss pār, neviens pret un 5 grozījumi. Tātad paldies Ivānovas kundzei. Mēs ceram, ka jūs varēsiet veiksmīgi aizstāvēt šo atzinumu arī uh, Monetāro un ekonomisko lietu komitejā. Un visu beidzot jābalso par budžeta ziņojumu. Referents Kozičņika kungs ir šeit. Vai jūs vēlētos izteikties un informēt mūs par jaunumiem budžeta jomā? Dod vārdu referentam. Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos īsi. Pirmkārt, es gribētu pateikties ikvienam par sadarbību, jo budžets ir joma, kas ir uh, diskutēta visās komitejās. Runājot par grozījumiem mūsu komitejā, manuprāt, ik viens atbalsta to, ka e, mums ir e, jāstrādā pie iekšējā tirgus un tas jāatbalsta. Man bija zināms bažas par Kreutzmanu kungu grozījumiem, bet es tos esmu pārdomājis un, manuprāt, es varu tos atbalstīt. Tāpēc paldies visiem! Uh, well, thank you very much for the work on that. Um, Jā, paldies arī jums par ieguldīto darbu. Es zinu, ka šeit ir arī komisijas pārstāvji, kas ir ļoti ieinteresēti budžeta jautājumos. Varbūt, ka arī viņi vēlēsies izteikt savus komentārus. Jā, komisijas pārstāvi pavisam noteikti ir šeit, un varbūt viņi vēlāk gribēs izteikties. Tagad rīkosimies šādi. Balsosim pirmām kārtām par ziņojumu un tad atsevišķi par budžeta pozīcijām. Tātad pirmām kārtām ķersimies pie paša ziņojuma un varbūt, ka komisija vēlēsies komentēt balsojumu beigās. Pirmais grozījums. Kas par? Kas pret? pieņemts. Tāpēc otrais atkrīt, trešais grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. Piektais grozījums, kas par, pret, pieņemts. Ceturtais grozījums, kas ir papildinājums, pieņemts. Sastais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grozījums. Balsojums pa daļām, ko pieprasīja Alde. Jūs varat redzēt šo informāciju par dalīto balsojumu jūsu informācijā. Pirmā daļa, kas par pret, pieņemts. Otrā daļa Sākam balsot pār otro daļu. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais grozījums. Ar mutisko grozījumu, kas par, kas pret, pieņemts. 10. un 11. grozījums identiski, kas par pret pieņemti. Un tagad balsosim par visu atzinuma projektu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 34 balsis pār, neviens pret un 3 grozījumi. Paldies! Tagad varam pāriet pie atsevišķajām budžeta pozīcijām, un es tās nosaukšu pēc numuriem. Vai mēs varam balsot par tām kopā? Vai vajadzēs tomēr skatīt katru atsevišķi? Šķiet, ka vajadzēs skatīt katru pozīciju atsevišķi procedurāla apsvērumu dēļ, un tā arī rīkosimies. un pēc tam es aicināšu. Tad varbūt, ka balsosim par visām kopā, un tad es aicināšu komisiju komentēt. Vai mēs drīkstam izteikties pirms uh, balsojuma? Saka komisijas pārstāve. Jā, tātad es esmu šeit kopā ar savu kolēģi eh, Sančiču un. Uh, un mēs esam atbildīgi par solvit un e, vienotā tirgus jautājumiem. Un, e, protams, kā jau ikgadēji parasts, jūs e, atvēlat mums diezgan ievērojamus līdzekļus. Un, bet es arī saprotu, ka referents domāja par šī budžeta palielināšanu, taču situācija nav īpaši skaidra šobrīd. Es runāju par budžeta pozīciju solvit vajadzībām. Jā, šķiet, ka te runa par trešo budžeta pozīciju. So I wasn't quite sure what, what, what was the point you were making. So, Tātad tas, ko es vēlos teikt, ir pirmkārt pateicos jums par to, ka atbalstījāt mūsu pasākumus, jo šī budžeta pozīcija atbalsta nevien solvit, bet arī uh, citus pasākumus un. Un pērn šim mērķim tika atvēlēti 1,3 miljoni, kas šogad arī tiks pilnībā iztērēti, bet turpmākajam gadam mūsu aprēķini izdevumiem ir tādi, ka izdevumi būs lielāki, jo ir gaidām arī Solvit desmit gadu jubileja, un tam būs vajadzīgi pasākumi. Mēs esam pieprasījuši 1,4 miljardus, un tāpēc mēs gribējām uh, zināt, kā tad mēs īsti nonākam pie šī cipara ar pašreizējiem grozījumiem. Par to es gribēju tikt skaidrībā. Labi, es aicināšu referentu paskaidrot, ko viņš ir nolēmis. Jā, komentēšu īsi. Manuprāt, diskusijas uh, par Solvit ir bijušas diezgan dzīvīgas, un mani kolēģi mani pazīst kā tādu mierīgu, piesardzīgu cilvēku, bet runājot par pašreizējo priekšlikumu, es vairāk ņēmu vērā eh, dažu manu kolēģu viedokli, kas ārkārtīgi atbalsta patērētājus. Man ir žēl, ka mēs šo priekšlikumu no komisijas dzirdam tikai šobrīd, kad vairs nav laika par to diskutēt. jūs šeit ierosinājāt atvēlēt 1,4 miljonus eiro, ko arī komisija lūdz, un mēs tagad balsosim par šādu grozījumu, kas atbilst komisijas lūgtajiem, bet budžeta komitejai būs jāpieņem galīgais lēmums. Paldies! Es eh, esmu atbildīgais par vienotā tirgus fórumu, un es pateicos eh, jums par līdzdalību šī gada vienotā tirgus fóruma sagatavošanā. Es saprotu, ka šobrīd šie sagatavošanas darbi ir īpaši grūti, un eh, es vēlējos nakt klajā ar precizējumu Atbildīgais komisārs eh, ir paziņojis, ka nākamajā gadā vēlētos šo fórumu rīkot citādāk, rīkot to 27 dalību valstīs vienā un tajā pašā nedēļā, un šajās valstīs eh, šie fórumi notiktu paralēli, un tas ļautu mums piekļūt tuvāk iedzīvotājiem un skaidrot norises. Un eh, tāpēc es vēlējos sniegt papildinājumu šim punktam. Uh,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 Man šķita diezgan mulsinoši, ka komisija nesazinājās ar referentu pirms viņi iesniedz šos jautājumus, un, manuprāt, tagad ir mazliet par vēlu nākt ar tiem klajā. Es pilnībā atbalstu viņu idejas, bet nesaprotu, kāpēc tās parādījās tik vēlu. Yeah. Yes, es domāju, ka tas lielā mērā ir tāpēc, Eh, kopējā grafika dēļ, eh, kādā tika plānots darbs ar šo atzinumu, laika bija ļoti maz un referentiem vajadzēja strādāt ļoti smagi, lai šo darbu pabeigtu. Bet katrā ziņā šī ir tikai pirmā budžeta diskusija kārta. Tās vēl turpināsies budžeta komitejā un uh, notiks arī galīgā apstiprināšana. Katrā ziņā mēs priecājamies par jūsu komentāriem un uh, Nākamajam gadam mums vajadzēs pārskatīt budžetāro procedūru grafiku, lai nodrošinātu pilnvērtīgākas diskusijas, kas ir arī galvenā mācība no šīs kārtas. Mēs lielā mērā vēl rīkojamies uh, zināšanu vakumā. Tagad varbūt skatīsim budžeta pozīcijas un uh, komentārus saistībā ar tām. Uh, Vai mums vajadzēs balsot atsevišķi arī par komentāriem? Ja vajadzēs kādu atsevišķu uh, komentāru no referenta, viņš to sniegs. Tātad budžeta līnija 7000 par, pret, pieņemta. Pozīcija 7001 par, pret, pieņemta. Pozīcija 7002 par, pret, pieņemta pieņemta. Pozīcija 7003 ar mutisko grozījumu par, pret, pieņemta. Pozīcija 7003 atkrīt bez mutiskā grozījuma. 7004 ar mutisko grozījumu no Kreutzmann kunga. Stefano, jūs vēlējāties izteikties? Jā, izteikšos īsi. Pirmkārt, vēlos pateikties Simko par to, ka tā atkal pievērsies tirgus uzraudzībai. Jūsu darbība līdz šim ir bijusi ļoti veiksmīga šajā jomā. Tāpat arī komisija pilnībā atbalsta mutisko grozījumu, ko iesniedzis Kreutzmann kungs, jo, mūsuprāt, tas padara pilotu projektu īstenošanu daudz eh, vieglāku, tāpēc mēs ārkārtīgi atbalstām Krocmanu kunga grozījumu. Vai visiem ir skaidrs, par ko ir Kreutzmana kunga grozījums, vai referents to atbalsta? Labi, tad, tad visiem ir informācija. Nu, tādā gadījumā balsojam par 7004, kas par, kas pret, pieņemts. un 7004 atkrīt. Labi, tātad tas bija balsojums par budžeta atzinumu. Vai komisijas pārstāvi vēl grib komentēt? Nē. Labi, paldies Kozišņika kungam par to, ka viņš izstrādāja savu pirmo budžeta atzinumu mums. Un eh, tālāk tas nonāks budžeta komitejā. Es aicinu ikvienu, kas nevēlas palikt uz uh, diskusijām par viesabonēšanu, pamest šo telpu. Un uh, pēc tam es aicināšu referentu izteikties, bet pagaidām ir dažu minūšu pārtraukums, kamēr sagatavosim visu prezentācijai. So, ladies and gentlemen, can we move on then to... Dāmas un kungi, turpināsim darbu. Nākamais darba kārtības punkts ir arī un ļoti svarīgs. Ar to mēs sākam darbu pie svarīga likumdošanas eh, dosjē, kas ietekmē Eiropas Savienības patērētājus. Un tas ir priekšlikums regulāji, kas saistīta ar uh, datu un balss uh, pakalpojumu viesabunēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos savienībā. Vairāk no jums uh, strādāja pie iepriekšējiem diviem uh, viesabunēšanas dosjē, un līd komiteja jau pacēla patērētāju jautājumus. Šoreiz sāksim ar darbu, ar referenti Kohelas kundzi un uzklausīsim arī ANU referentus. Kā saprotu, vakardien viņi prezentēja prezentāciju, ko jūs uh, tūlīt redzēsiet arī no Teravas kundzes. Nē, atvainojiet, Teravas kunga. Atvainojiet, neredzēju, jūs meklēju jūs citā vietā. Tātad sveiki, Terava kungs. Jūs prezentēsiet ietekmes novērtējumu eh, viesabunēšanas regulas pārskatam. Kā zinat, eh, šī komiteja kopš 2009. gada ir pieņēmusi politiku eh, veikt ietekmes izvērtējumu pirms izstrādājuma priekšlikumu, un to darām arī šoreiz. Lūkšu, lai Tervas kungs prezentē ietekmes novērtējumu. Esat saņēmuši arī tā kopiju. Tad lūk, lūkšu Kohelas kundzi, referenti komentēt, pēc tam varēsim uzsākt diskusijas ar referentu un ēnu referentu dalību. E, ir nozīmēta atsevišķa ēnu referenta no katras grupas, bet, protams, katrs, kam ir viedoklis, varēs arī to paust. Vairāk nekavēsimies. Aicinu komisijas pārstāvi um, e, Terva kungu veikt prezentāciju, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt! Man ir liekas, liels prieks šeit būt un prezentēt mūsu priekšlikumu pārskatītajai viesabunēšanas regulai, ko izstrādājām jūlijas sākumā. Kā jau jūs teicāt, mans mērķis ir izskaidrot motivāciju, pamatojumu mūsu priekšlikumiem un arī paskaidrot, kādu ietekmi mēs paredzam eh, savam priekšlikumam uz gala patērētājiem un kopumā viesabunēšanas izmantotājiem. Pirms ķeramies klāt ietekmes izvērtējumam, domāju, ka vajadzētu man paskaidrot eh, nedaudz viesabunēšanas tirgus situāciju, kāda ir konkurences eh, attīstību viesabonēšanas tirgu. Ja runājam par Eiropas Savienību, mēs runājam par viesabonēšanas tirgu, kuru varētu vērtēt ar aptuveni 5 miljārdiem eiro. Viesabonēšanas ienākumi ir aptuveni 4% no kopējiem ienākumiem no mobīlajiem um, sakariem Eiropas Savienībā. Uh, Ja skatāmies dažādiem viesabunēšanas pakalpojumiem, jūs redzat, ka balss pakalpojumi ir lielākā daļa e, no ienākumiem, e, tie sastāv 71% no kopējiem ieņēmumiem. Interesanti, ka datu viesabunēšana tagad ir augus līdz aptuveni 20% un neticamai ātrā tempā turpina pieaugt. Tieši uz datu viesabunēšanu tuvākajos gados vajadzētu īpaši koncentrēties, jo tās nozīme arvien pieaug. Jūs esat dzirdējuši par pārskatījumu procesu, Komisijai bija jāpārskata esošās regulas funkcionēšana līdz jūnija beigām šogad, un tādēļ mēs noturējām plašas publiskas konsultācijas, kas ilga līdz šī gada februārim. Balstoties uz konsultācijām, mēs iezīmējam vairākas regulatorās iespējas, kurus katru iespēju arī atsevišķi izvērtējām, veicot ietekmes novērtējumu katram variantam. Tā rezultātā izstrādājām atzinumu un jaunu priekšlikumu jūlijas sākumā. Ja paraugamies tuvāk uz situāciju eh, konkurencē un kāda ietekme ir bijusi esošajai regulai uz viesabunēšanas izmantotājiem. Pirmkārt, Ir labi apzināties, ka viesabunēšanas regula ir likusi mobīlajiem operatoriem izpildīt normas, kas eh, regulā ir uzskaitītas, kas ir licis cenām krist, kas, protams, patērētājiem patīk. No otras puses, cenas, lai arī mazinājušās, joprojām ir saklabājušās pie e, regulatora noteiktās augstākās robežas. Eh, šo secinājumu un visas iesaistītās puses um, apstiprina, ka konkurence vēl nav ļoti efektīva viesabonēšanas tirgū. Šai tabulā redzat cenu līmeņa attīstību. Pirmajā jūs redzat eh, stabiņā viesabonēšanas eh, zvanu eh, cenu. Nākamais ir augstākā nospraustā cenas robeža. Un jūs redzat, ka faktiski reālā cena ir ļoti tuva augstākajai nospraustajai cenai. Nākamais maksimālās cenas ir kļuvuši nevis par cenu griestiem, bet par cenu uh, grīdu. Jo operatoriem nav nekādas e, motivācijas piedāvāt zemākas cenas par augstākām nospraustajām. Nākamajā tabulā jūs redzat datu viesabonēšanas cenas. Te parādās uh, pa ceturkšņiem dati kopš 2007. gada līdz 2010. gada beigām. Un tad šī tabula nav īsti skaidra, bet mēģināšu paskaidrot. Pirmie divi stabiņi eh, apraksta eh, gala patērētāju jeb eh, mazumtirzniecības cenas. Un pēdējās savukārt ir vairumtirzniecības cenas. Lai arī cenas ir kritušās, jūs redzat, ka vairumtirdzniecības cenas ir kritušās daudz uh, vairāk. Uh, esošā uh, vairumtirdzniecības uh, regulātā cena ir 50 eiro centi, bet tirgus cenas ir pat zem to, uh, tā Eh, ap 40 līdz 37 eiro centiem. Tāpat laikā mazumtirdzniecības cenas ir saglabājušās ļoti augstas. Vidēji joprojām patērētājiem jāmaksā vairāk par vienu eiro par megabaitu eh, datu, kas saņemts caur viesabonēšanu. Un atsevišķos gadījumos šī cena ceļas līdz pat diviem eiro par megabaitu. Kopumā mazumtirdzniecības cenas ir pat augušas. Tā kā op mobīlie operatori gūst ļoti labu peļņu no datu viesabonēšanas. Nākamajā slaidā redzat viesabonēšanas e, patiesās izmaksas. Šie skaitļi nāk no BEREK, e, no Eiropas e, regulatoriem, kas apkopo viesabonēšanas statistiku visās eh, Eiropas Savienības valstīs. Un Berek ir aprēķinājuši eh, ne tikai cenas, bet arī zvanu eh, sastāvu. Te ir norādīts, ka viesabonēšanas zvaniem īsti patiesā cena laika zvanu garantētu, tas ir 5 līdz 8 eiro centi, jāņemam vērā gan vairumtirzniecības, gan mazumtirzniecības izmaksas. Eh, un savukārt eh, īsiņas maksa ir 1,5 līdz 2 eiro centi. Datu viesabonēšana savukārt ir 8,5 līdz 12 eiro centi par megabaiku. Tā kā ja patērētājs maks, patērētāji jāpaturprātā, ka maksā vairāk par vienu eiro par šo megabaitu, tā kā redzat lielo atšķirību starp reālām izmaksām un cenu, ko maksā patērētājs. Konkurencei saglabājas šķēršļi. Tos var iedalīt eh, lielos vilcienos trīs eh, kategorijās um, regulatorās barjeras, strateģiskās un struktūrālās. Ietekmes izvērtējums ļāva mums precīzāk identificēt viesabonēšanas tirgus eh, īpatnības un eh, sarežģītākās barjeras. Market eh, tirgus barjerās ir jāņem vērā gan vairumtirzniecības, gan mazumtirzniecības cenas. Ja skatāmies no patērētāja viedokļa, tad ir ļoti maza vai nēsoša izvēle viesabonēšanas pakalpojumiem. Pirmkārt, tāpēc, ka viesabonēšana ir tikai viena komponente no plašākas mobīlo pakalpojumu paketes. Tāpat trūks caurskatāmības. Lai salīdzinātu dažādos pakalpojumus, ir jāiegulda liels, eh, daudz, daudz laika un enerģijas, un patērētājiem ir ļoti sarežģīti konkrēti noskaidrot, cik tad īsti lielas ir viesabonēšanas izmaksas. Mēs uzskatām, ka tas varētu mainīties, ja viesabonēšanas pakalpojumus varētu iegādāties atsevišķi. Neatkarīgi no eh, pārējiem eh, mobīlo sakaru pakalpojumiem. Ja skatāmies uh, uz galvenajām barjerām uh, operatoru jeb vairumtirsniecības līmenī, tad tas ir pakalpojums sniedzēju izslēgšana no ienākošā viesabunēšanas tirgus, kas uh, nozīmē, ka ir ļoti grūti tirgu ienākt jauniem spēlētājiem, jo viņi uh, nevar eh, nodibināt tieši sakars ar ārzemju mobīlajiem operatoriem. Līdz ar to viņiem ir jāīrē eh, šis eh, pakalpojums no kāda vietējā operatora, ja tas viņiem vispār izdodas. Un, protams, līdz ar to viņu pašizmaksas ir augstāks un būt konkrētspējīgiem tiem kļūst grūti. Nākamā Barjeri ir tas, ka nepastāv īstā iespējama aizvietotāja viesabonēšanai. Ir, protams, alternatīvas. Pastāv iespēja pieslēgties eh, bezvadu internetam vai iegādāties eh, vietējā operatora simkarti valstī, kurā viesojoties, kas tomēr ir daudz sarežģītāk nekā viesabonēšana, kuru kurai pieslēgties un ko izmantot, ir vienkārši. Lai izvēlētos citu alternatīvu, patērētājiem ir jāiegulda papildus pūliņi. Līdz ar to citas viesabonēšanas alternatīvas neizdara spiedienu uz mobilajiem operatoriem samazināt viesabonēšanas cenu. Cits alternatīvas labi papildina viesabonēšanu, tomēr uh, nemazina tās konkrētu spēju. Mārketa uh, tirgus dinamikā. Mēs esam izstrādājuši priekšlikumu, kurš, domājam, veicinās konkurenci un risinās struktūrālās problēmas, kuras tikko izskaidroju. Mēs to varam nosaukt par duālu pieeju. Pirmkārt, esam ieviesuši vairākus struktūrālus elementus, kas uzlabo patērētāju izvēlu viesabonēšanā un sniedz iespēju jauniem tirgus spēlētājiem ienākt viesabonēšanas pakalpojumu tirgu. Tāpat laikā mēs rosinām turpināt cenu griestu nospraušanu pirms pārējās struktūrālās izmaiņas ir pilnībā ieviestas un nesušas konkrētus rezultātus, eh, padarot cenas eh, konkurētspējīgāks. Tātad līdz tam turpināsim saglabāt cenu eh, griestus patērētāju labā. Jauns priekšlikums ir arī ieviest uh, drošības cenu griestus arī datu viesabonēšanai. Jo uh, šai jomā pastāv ļoti liela atšķirības starp mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības cenām. Tā ir detalizētāk pastāstīšu par struktūrālajiem pasākumiem un kā, mūsuprāt, uh, Eh, šīs izmaiņas varētu mainīt tirgus dinamiku. Pirmkārt, mums jānodrošina tirgus atvērtību dažādiem operatoriem. Mums ir jādod iespēja operatoriem konkrēt vienam ar otru. Šai saistībā mobilie operatori, kas jau darbojas tirgu, viņiem saskaņā ar mūsu priekšlikumu, jādod iespēja piekļūt tīklam arī citiem operatoriem. Un par to ir jāiekasē noteiktas e, cenas. No patērētāja viedokļa raugoties, mums ir jānodrošina plašāka izvēle un informācija. To mēs darīsim ļaujot uh, patērētājiem iegādāties viesabonēšanu kā atsevišķu, neatkarīgu no citiem mobilajiem pakalpojumiem, atsevišķu pakalpojumu. Atgriežoties pie vairuma tirzniecības, mēs redzam divus veidus, kā uh, varētu situāciju uzlabot. Jaunie tirgus spēlētāji, kas grib sniegt viesabonēšanas pakalpojumu, varētu sadarboties ar eh, mobilo pakalpojumu sniedzēju šajā viesabunēšanas valstī, vai arī paši savā valstī īrē tīkla daļu no cita mobilā uh, operātoru, kas ir vienkāršākais risinājums mazajiem tirgus spēlētājiem. Tas ļautu rasties uh, eh, visai Eiropas viesabonēšanas operatoriem. Uh, otrā daļa ir nošķirt viesabonēšanas pārdošanu. Kāpēc mums tas ir nepieciešams? Tas ir nepieciešams, jo um, eh, tas, ka ir iespējams tikai vairumtirzniecībā iegādāties šo uh, pakalpojumu, padara ienākšanu tirgu ārkārtīgi sarežģītu. Tas vēl nav pieejams vietējos tirgos balstoties uz komerciālajiem darījumiem, uh, Ja ir viesabunēšanas nolīgums, bet nepastāv iespēja iegādāties viesabunēšanas pakalpojumus atsevišķi no iekšējā tirgus pakalpojumiem, tad reālā situācijā operatoram ir grūti ienākt tirgu. Jo tad ir jāmaina simkartes, mainot eh, valsts, kurā atrodaties. Domāju, ka ir jābūt iespējai piedāvāt eh, viesabunēšanu kā atsevišķu uh, pakalpojumu, tāpēc mēs pieprasam to nodalīt no citiem pakalpojumiem. Šai kontekstā ir svarīgi atzīmēt, ka patērētāji ir visai jutīgi attiecībā uz datu viesabonēšanu. Ja patērētājiem cenas būtu vienaldzīgas, tad uh, ir eh, gr grūtāk ienākt jauniem spēlētājiem. Uh, bet eh, ja eh, patērētāji nemaz nezin, kā cenu salīdzināt, tad eh, jaunajiem spēlētājiem ir grūti mm, jaunus patērētājus sev pievilināt. Bet, ja tirgu ienāk interesanti piedāvājumi, un ja mēs radam iespēju tādiem tikt uh, atpazītiem, ja mēs veicam to, ka patērētāji saprot uh, cenas, uh, un var labāk izvēl, tad viņi labāk varēs izvēlēties savu piemērotāko operātoru, kas piedāvā labākās cenas. Mums ir jāpadara arī iespēju patērētājiem pārslēgties no viena operātora uz citu, kas arī veicinātu konkurenci starp uh, operatoriem. Jāpaturprātā, ka ne tikai jaunie operatori iespējams ienāks tirgu ar labiem cenu piedāvājumiem, bet ka tī ietekmēs arī iepriekšējos tirgus spēlētājus. Pakalpojumu nošķiršana ir jādara ļoti uzmanīgi, tai jābūt orientētai uz patērētāju un ir jābūt viegli izmantojamai, lai varētu patērētājs pārslēgties viegli no viena operatora uz citu, un tāpat vajadzētu nodrošināt, ka uh, operatori garantē caurskatāmību un dod uh, informāciju patērētājiem par alternatīvām iespējām. Mēs piedāvājam konkrētu arī tehnisku risinājumu. Tas ir tikai viens piemērs, iespējams, ka varētu arī citā veidā īstenot šo pakalpojumu nošķiršanu, bet tas, ko mēs piedāvājam, ir tā sauktais uh, Double Inside Solution, uh, kur uh, Vienā simkartē varētu būt eh, aptverti divu operatoru piedāvājumi, tātad viens būtu iekšējiem, iekšējiem zvaniem, kamēr eh, otrs operators nodrošinātu viesabonēšanu. Bez nepieciešamības mainīt simkartes, eh, vienā simkartē būtu šie divi pakalpojumi. Un, kā jau pieminēju, tāpat laikā papildu struktūrāliem pasākumiem Mums nepieciešams arī saglabāt cenu griestus pārējais periodam, pirms struktūrālie pasākumi sniedz rezultātus. Tāpat mums jānodrošina stabilitāte un operātoru paredzamība, lai nodrošinātu patērētāju aizsardzību. Savā priekšlikumā mēs paredzam ka drošības mazumtirdzniecības cenu griezti tiek saglabāti līdz 2016. gadam. Tas attieksies arī uz mazumtirdzniecības datu viesabonēšanas cenu grieztiem. Mēs nospraudām 2016. gadu kā gala termiņu, jo līdz tam paredzēts īstenot visus struktūrālos pasākumus. Kā e, iepriekš skaidroju, mēs līdz tam plānojam nošķirt viesabonēšanu no citiem mobilajiem pakalpojumiem. Domājam, ka šī pasākuma iznošanai būs nepieciešami divi gadi un ka tas uh, pilnībā darbosies 2014. gada vidū. Ap to laiku tas arī sniegs patērētājiem lielāko labumu. Šai kontekstā ir svarīgi atcerēties, ka ja tirgu ienāk Uh, konkurents, jauns spēlētājs, kas ir ļoti konkurētspējīgs, tas spiedīs pastāvošos operators reaģēt. Vēl pirms tiks ieviests mūsu piedāvātais tehniskais risinājums, tā kā es nedomāju, ka mums ir jāgaida līdz 2014. gadam, uh, un ka cenām vajadzētu kristies jau pirms tam. Tāpēc esam pārliecināti, ka 2016. gads būs laiks, eh, līdz kuram jau tiks eh, panākta lielāka tirgus dinamika. Bet katrā gadījumā, ja nu pēkšņi tas nebūs noticis, Tad mēs eh, paredzam ieviest jaunu viesabonēšanas regulu 2015. gadā. Mēs eh, varēsim konstatēt, kādus struktūrālos pasākumus vēl ieviest. Un lai arī ceram, ka lietas risināsies tā, kā mēs ceram, mēs paredzam arī uh, drošības uh, atkāpšanās variantu. Tagad eh, vairāk ielūkosimies ietekmes novērtējumā. Mēs te uzskaitām vairākus variantus, kā regulu pārskatīt. Variantus novērtējām gan kvalitatīvi, gan balstoties uz kvalitātes novērtējumu izstrādājām sarakstu ar aspektiem, kurus eh, sīkāk izskatījām mm, no ekonomiskā viedokļa. Tas ir, kā eh, šie eh, aspekti ietekmē gala patērētājus un cenas. Varianti, kurus izskatījām, bija šādi. Pirmkārt, saglabāt esošo pieju. Otrs izskatījām pasākumus kas ietekmētu tikai vairumtirsniecības izmaksas un caurskatāmību. Tāpat skatījām dažādas uz piekļuvi balstītas pieejas. Tika izskatīti vairāki varianti, izstrādājām sākotnējo analīzi, izstrādājām īsāku variantu sarakstu, un te jūs redzat trīs variants. Tātad pirmais ir turpināt esošo pieeju ar esošiem cenu griestiem. Šo variantu prezentējam tīri tāpēc, lai jūs varētu salīdzināt dažādos variantus. Esošais variants, esošās situācijas piesaukšana ir labs pamats salīdzināšanai. Otrs variants būtu koncentrēties uz cenu griestiem, uz to mazināšanu. Tas nozīmē, ka mēs regulētu mazumtirdzniecības cenas, lai tās būtu tuvākas vairumtirdzniecības izmaksām. Trešais variants ir struktūrālo pasākumu un rezerves drošības eh, cenu griestu kombinēšanu. Ja izvērtējam šos trīs variantus, tad jau zinām, ka um, mūsu esošajā variantā nenotiek eh, vairumtirzniecības cenu pārnese vai atspogļošana mazumtirzniecības tirgu. Uh, Un tas nozīmē, ka jauniem operatoriem ir ļoti grūti ienākt tirku tieši vairumtirdzniecības sandēļ. Ja koncentrējamies tikai uz uh, cenu griestu pazemināšanu, tas uh, nozīmē zemākas cenas uh, un patērētājiem ļoti pievilcīgu pieeju. Bet No otras puses, tas eh, būs spēkā tikai, kamēr regula būs spēkā. Šis variants nerisina tirgu struktūrālās problēmas un neuzlabo konkurences eh, situāciju. Trešais variants - struktūrālie pasākumi plus cēnu griezt noteikšana. Tas ietekmēs eh, konkurenci, ļaus tirgu vieglāk ienākt jauniem spēlētājiem, palielinās patērētāju izvēles iespā, iespējas, un tas būtu ilgspējīgs, konkurētspējīgs risinājums, kas labi darbotos. Tagad īsumā par ekonomisko ietekmi uz uh, sociālajiem aspektiem un labklājību. Nākamajā slaidā redzat tabulu, kurā norādīt tā ietekme uz labklājību. Te redzat, ka ļoti strikti cenu griesti būtu variants, kas patērētājiem sniegt lielāko labumu. Esam veikuši aprēķinu 2012. līdz 2014. gadam. Ietekme būtu 1,4 miljoni eiro. E, salīdzinājumā ar kā pamatu ņemot esošo situāciju. Pēdējā stabiņā jūs redzat, ka uzlabojums uh, skaitļu ziņā nebūtu tik pozitīvs, kā tikai nospraužot striktus cenu griestus, bet mēs uzskatām, ka uh, Tas nodrošinātu labāku situāciju konkurences mm, jomā, un līdz ar to šis 1,28 eh, miljārdi eiro būs tikai eh, viens ietaupījums, kas eh, nesīs arī papildus labumus patērētājiem. No otras puses, šai tabulā neparādās īstenošanas izmaksas. Mēs esam aprēķinājuši, ka tehniskais risinājums, eh, ko pieminam savā dokumentā, un aprēķinus veicām balstoties uz eh, industrijas sniegtiem datiem. Tātad te mēs runājam aptuveni par 300 miljoniem eiro, industrija, kas būs jāmaksā industrijai, kas ir eh, mazāk kā 10% no ikgadējiem viesabonēšanas ienākumiem un 0,2% no kopējiem gada ienākumiem mobilo sakaru eh, pakalpojumu tirgu. Šīs izmaksas būtu veicamas vienreiz, un eh, Pēc tam, kad uh, tirgus da, dalībnieki būtu veikuši šo investīciju, viņiem tā vairs nebūtu jāatkārto. Mēs vēlreiz uzsveram, ka struktūrālais risinājums būtu labs ilgtermiņā un izmaksas tiktu uh, būtu sedzamas ilgtermiņā. Te es gribu uzsvērt, kā esam šeit apskatījuši vienu tehnisko risinājumu, bet, protams, ja kādam ienāk prātā cits tehnisks risinājums, kas maksātu mazāk, mēs ar prieku to uzklausītu. Bet eh, mēs, mūsu mērķis ir panākt, ka eh, tirgu ienākt jauniem operātoriem ir vieglāk un ka patērētāji var vienkāršāk veikt savu izvēli. Vispārējais novērtējums - struktūrālie pasākumi pret cenu griestu politiku. Šis priekšlikums nozīmētu lielāku konkurenci, lielāku izvēlu patērētājiem un ilgtermiņa rezultātus ar stabilu regulatoro vidi. Lielas paldies, priekšsēdētāji kungs! Esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Well, thank you very much indeed. Liels paldies! Man šķiet, ka jūsu stāstījums tiešām ļoti veiksmīgi iezīmēja to kopainu šajā situācijā un man šķiet, ka jautājumi par cenu griestu noteikšanu, kā arī operātoru pēļņas ierobežošanu bija ļoti aktuāli, jo mēs redzam, ka cēnu atšķirības starp uh, vairumtirzniecību un mazumtirzniecību ir ievērojams. Tāpat tas, ko jūs minējāt par struktūrāliem risinājumiem, tas jautājums mūs interesē caur patērētāju prizmu, jo mūs interesē uh, tas, cik ātri šie risinājumi var tikt realizēti. Tagad es gribētu aicināt mūsu referenti Kellers kundz uzsāk diskusiju un pēc tam uh, pārējos, kas vēlas piedalīties diskusijā. Varbūt arī es uh, pats uh, izteikšu dažus komentārus, bet uzklausīsim vispirms mūsu referenti. Kellers kundze. Paldies par šo interesanto prezentāciju. Kā jau Malkoms teica, mums ir nepieciešams vienoties par IMCO kompetenču sfēru. Kas attiecās uz e, iepriekšējo viesabrunāšanas regulējumu, mēs skatīsimies uz e, tarifiem, e, termiņiem un citiem ar patērētājiem saistītajiem jautājumiem. Patreiz mēs esam pavirzījušies tālāk nekā vadošā komiteja par šo jautājumu, jo es zinu, ka viņi vēl nav nominējuši referentu. Pavasarī tika pieņemta pirmā um, Eiropas uh, frekvenču programma, un mēs redzam, ka arvien vairāk uh, Eh, iedzīvotājiem Eiropā ir viedie eh, tālruņi un, tiek, eh, un, un palielinās kopumā biznesa. Es esmu dzirdējusi, ka cilvēki saņem ļoti lielus rēķinus, kas mērām tūkstošos eiro kad eh, viņi ir eh, aizmirsuši atslēgt savus telefonus no interneta pieslēguma. Mm, jāsaka, ka griestu noteikšana attiecībā uz viesapunēšanas pakalpojumiem tiešām ir apsveicama, jo es domāju, ka eh, iedzīvotāji un arī uzņēmumi uh, Eh, varēs eh, tikai iegūt no palielinātas konkurences. Es esmu pārliecināta, ka rudenī diskusijas izvērsīsies uh, intensīvāk un mums izdosies rast risinājumu, kas ilgtermiņā ļaus pazemināt cenas. Paldies. Uh, thank you very much, Mrs. Gorvila. Right, contributions uh, from other members, starting with... Šalmozara kundz lūdzu. Sociāls un demokrātu grupa vēl nav uh, izvēlējusies ēnu referentu par šo jautājumu, tādēļ runāju savā vārdā. Gribētu pateikties par interesanto prezentāciju, un man šķiet, ka ir tiešām svarīgi risināt struktūrālās problēmas tirgos, bet Es domāju, ka mums būtu jāņem vērā arī patērētāji. Un kā Karhalskundze teica, man šķiet, mēs daudz saņemam ēpastus no saviem vēlētājiem, kur viņi izsaka nožēlu par um, augstajiem tarifiem viesabonēšanas pakalpojumiem. Es domāju, ka mums ir kaut kas jādara šai sakarā. Un lielākā daļa cilvēku dodas uz ārzemēm reizi vai divas reizes gadā, tādēļ viņi uh, nedomās par to, kā labāk izvēlēties no daudziem pakalpojumu piegādātājiem, lai izvēlētos uh, visekonomisko um, uh, ko viesabunēšanas režīmu. Tādēļ es uzskatu, ka mums ir jādara kaut kas, lai reaģētu uz šo tirgus pieprasījumu ar struktūrāliem pasākumiem, tajā pat laikā nepārslogojot patārētājus ar um, pārāk lielu izvēli, izvēles iespēju, jo cilvēki apjuks. Tādēļ es domāju, ka no vienas puses ir jāveic struktūrālie pasākumi tirgu, tajā pat laikā ir jānosaka cēnu griesti, nevis tikai vairumtirdzniecībā, bet arī mazumtirdzniecībā attiecībā uz individuālajiem uh, datu lietotājiem. Patreiz labākais padoms, ko var dot cilvēkiem, kas man uh, vaicā, ko darīt, es varu teikt, izslēdziet telefonu, dodoties uz ārzemēm. Bet tā nedrīkstētu būt Eiropas Savienības telpā. Tādēļ, kā es teicu, ir nepieciešami gan struktūrālie pasākumi, gan cēnu griesti. Bet, kā es teicu, domāju, ka būs ļoti interesanti, un es noteikti arī piedalīšos debatēs. Paldies! Paldies, Enstrānkungs. Paldies. Es piekrītu komisijas vispārējai pieejai, jo tirgs šajā gadījumā nav nostrādājis, tādēļ ir nepieciešams re tiesiskais regulējums. Bet te mēs nerunājam par telekomunikāciju biznesu kā tādu, jo telekomunikācijas uh, ir veicinošs faktors iekšējam tirgum. Ja uzņēmēji nevarēs izmantot telekomunikāciju pakalpojumus, dodoties uz citu Eiropas Savienības dalību valsts, tas būs vienkārši muļķīgi. Kas attiecās uz uh, cēnu vai tarifiem, izziņām uh, vai uh, sarunām, es gribētu teikt, ka viesabonēšanas tarifi ir vienkārši šausminoši. Tas, ka cilvēkiem ir jāmaksā vairāk tūkstoši eiro tādēļ, ka viņi ir aizmirsuši izslēgt savu telefonu, iebraucot citā valstī, tas ir nožēlojami. Es gribu teikt, ka, lai kā mums tas nepatiktu, tad šie griezti nepalīdzēs, jo griezti ir izteikti megabitos, un megabits ir ļoti sīka datu vienība. Gigabite ir atskaites punkts, tātad tūkstots megabite ir viens gigabits. Nesen statistika liecina par to, ka vied telefonu lietotājs mēnesī izmanto apmēram pusi gigabita. Viena gigabita datu pārsūtīšanas pašizmaksa ir viens eiro. Vairum tirzniecībā šī cena tarifs ir 50 centi. Līdz ar to cenas starpība, kas izveidojas, ir milzīga. Bet, kā es teicu, šīs cenas griezt noteikšana nepalīdzēs, jo šajā gadījumā mēs salīdzinām ābolus ar bumbieriem. Tādēļ es gribētu vispirms tātad visus griestus noteikt gigabitos, kas ir jēgpilna atskaites vienība, un būt realistiskiem. Ziniet, mums ir šie izcilie viedi telefoni, kas ir brīnišķīgi, ērti lietojami, noderīgi, bet, diemžēl, cilvēki nevar tos lietot, Piemēram, Londonas transportām ir ļoti labi izstrādāta aplikācija um, iPhone'iem. Bet tas ir pilnīgi nelietojami, ja jums ir ārzemju viedkarte, jo lētāk būs paņemt taksometru nekā izmantot šo aplikāciju jūsu viedtelefonā. telefonā. bet tajā pat laikā ir jādomā, lai mēs veicinātu iekšējā tirgus funkcionēšanu, nevis bremzētu to. Patērētājs teiktu tā, 10 eiro par gigabitu, tas būtu pieņemami, bet operatori joprojām pelnītu tūkstots procentus. Es piekrītu vispārējai pieejai, bet es gribētu redzēt būtiski samazinātus, eh, teiksim, šos ciparus attiecībā uz viesapanēšanu. Priekšsēdētājs, paldies par šo ekspertu ieskatu, Tūns Kolns. Paldies, priekšsēdētāji. Es pilnībā piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Mēs noteikti turpināsim runāt par viesabonēšanu divos līmeņos. Viens ir šis politiskais līmenis, un otrs ir tehniskais līmenis. Politiskajā līmenī mēs domājam par iekšējo tirgu, par kontinentu bez robežām, bet Virtuālajā realitātē šīs robežas ir, un tās ir ļoti sāpīgas. Vai nu mums ir vienota Eiropa, vai arī mums tās nav. Jo operatori rada šīs robežas, un tās ir ne tikai pretrunā vienotas Eiropas idejai, bet arī pretrunā iekšējam tirgum un internetam kā tādam, jo mēs nevaram izmantot internetu pilnā mērā. Ejot uz veikalu, jūs varat salīdzināt eh, cenas, bet, piemēram, internetā uh, jūs varat salīdzināt starp ļoti daudzām cenām, tomēr, lai izmantotu šo cenu salīdzināšanas pakalpojumu internetā, ir daudz dārgāk nekā tas, ko mēs ietaupām, eh, piemēram, salīdzinot produktu cenas internetā, lai atrastu lētāko. Jāsaka, ka vienīgais, kas darbojās bez maksas, ir šis sārkāts telefons 112, bet ne visur tas ir darbojas. Es pati to piedzīvoju vasarā. Līdz ko mēs uh, pievienojamies internetām caur saviem viedtelefoniem, mēs nevaram zināt, cik Uh, piesātināta būs informācija, kādas kvalitātes attēlus mēs lejuplādēsim, uh, kāds būs šis saturs, ko mēs lejuplādēsim un cik tas būs apjomīgs. Līdz ar to mēs nespējam nec paredzēt, nec ierobežot sevi, nec arī lemt, cik mēs esam gatavi maksāt par šādu darbību. Jūsu priekšlikumi ir ļoti interesanti, bet es domāju, tie ir pārāk sarežģīti. Varbūt es esmu veca, bet ja es gribu izmantot šo iespēju, tad man jāsaka, man ir daudz citu lietu, ko darīt, nekā nepārtraukt domāt par to, kurš operators ir lētās, kurš piedāvā uh, ko Šim piedāvājumam ir jābūt lietotājiem draudzīgākam arī gados vecākiem cilvēkiem, kur izmanto vietu telefons. Vispēcot, man ir liels prieks, ka šī diskusija notiek. Visi esam viensprātis, ka kaut kas ir jādara, jo mēs uh, internetu lietojumu ar vien vairāk pērkam, ar vien uh, attīstītāks, augstāks tehnoloģijas telefons. Uh, un uh, Polijas prezidentūra organizē konferenci 20. septembrī šeit parlamentā no rīta 8.15 par viesabonēšanu. Polijas regulātors ir sagatavojis ļoti interesantus un tiešām drosmīgus priekšlikums. Es gribētu izmantot šo iespēju un uzaicināt jūs visus uz šo pasākumu 20. septembrī. Paldies! Vēl trīs runātāji, ieskaitot mani pašu. un eh, jāsaka, ka šis ir tikai debašu pats sākums. Karēda Kampus, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Prezentācija bija ļoti laba. Un es ļoti daudz arī ko uzzināju par šo tēmu. Jāsaka, ka mēs esam ļoti tuvu dabiskā monopola situācijai tādēļ, lai kāds risinājums mēs nepiedāvātu, tie nebūs perfekti un vislabākie. Politiski šis ir ļoti delikāts jautājums. Es atceros, ka daudz no mums runāja par to, cik svarīga ir uh, cik svarīgi ir noteikt cenu griestus viesabonēšanai. Tad es domāju, mums vajag ieturēt šo līniju un iet arī tālāk. Kā jau tik teikts, struktūrālie pasākumi šķiet pievilcīgi, kaut arī sarežģīti, bet ir arī pagaidu risinājumi, ko mēs varētu izmantot piemēram, ūdens apgādes uzņēmumi, piemēram, manā valstī, izmanto īpašs brīdinājums. Viņi zvana patērētājiem, ja viņi novēro pārāk lielu ūdens patēriņu. Varbūt kaut kur ir ūdens noplūda sistēmā vai kāda cita kļūme, tādēļ viņi brīdina savus klientus tad varbūt mēs varētu noteikt par pienākumu mobilajiem operatoriem darīt klientam zināmu faktu, ja viņa rēķins uh, sāk uh, ļoti strauji pieaugt. Vēl viens tehnisks jautājums, atvainojos iepriekš par savu naivumu, bet tad, kad jūs runājat par atdalīšanu Tas ir viesabonēšanas pakalpojumu atdalīšana no pāriem mobilajiem pakalpojumiem. Vai tas sakrīt? Ar to, ko mēs iepriekš runājām par pakalpojumu atdalīšanu. Paldies, Raitaus kundze, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji! Arī es gribētu pateikties referentam par eh, šo prezentāciju. Pirms pieciem gadiem mēs dedzīgi runājām, vai vispār mēs varam regulēt viesabonēšanas pakalpojumu tarifus. Un tad mums tika teikts, ja mēs noteiksim cēnu griestus, tad pakalpojums sniedzēji iegūs šo naudu no citiem pakalpojumiem. Mans jautājums komisijai. Vai jūs esat konstatējuši, ka operatori ir palielinājuši cenas citiem pakalpojumiem, piemēram, datu pārēdes pakalpojumiem? Un kādu risinājumu ir atraduši tie pakalpojums sniedzēji, kur teica, ka viņiem nāksies bankrotēt, ja mēs noteiksim grieztus viesabunēšanas tarifiem? Uh, Jāsaka, ka Čehijas republikā mums ir nopietna pieredze attiecībā uz pārēju pie cita operātora, piemēram, uh, ir to darot, teiksim, izmantojot citu operātoru pakalpojumus, cilvēki uz ļoti ilgu laiku paliek bez piekļuvas internetam. Piemēram, vakar es atklāju, ka, piemēram, šeit Briselē par platjoslas interneta pakāpojumu izmantošanu tarifs ir palielināts par diviem eiro. Ar mani vispār ne, ne, nevienojoties. Man gan tik teica, ka tas uzlabos kvalitāti, bet gluži pretēji no Čehijas ziņām es uzzināju, ka kvalitāte tikai pasliktinās. Mana pieredze ir tāda, ka gala beigās jūs atgriežaties pie sākotnējā operatora, jo jums nav laika, enerģijas un vēlmes kompensēt tos zaudējumus, kas ir saistīti ar pārēja pie cita operatora. Es sūdzējos, bet es konstatēju, ka citi cilvēki pat nesūdzas, jo viņi saprot, ka tas ir bezcerīgi. Bija viens ziņojums par digitālo vidi. Uzņēmējiem viesabonēšana ir svarīgāka nekā īsziņa pakalpojums. Mēs piedāvājam uh, pie, risinājumu 2015. gadām, bet tas ir par vēlu, jo mums ir jārīkojas ātrāk. Mums ir jābūt proaktīviem, nevis jārieģē uz to, kas jau ir noticis. Naudas daudzums kas cilvēkiem ir jāmaksā par datu pārraibi, ir faktors, kas attur cilvēkus lietot internetu savos telefonos. Jo cilvēki baidās no neparedzamā, jo viņi nezin, kāds, cik liels būs viņu telekomunikācija rēķins mēneša beigās. Es apsveicu komisijas priekšlikumus un uzskatu, ka uh, Pats svarīgākais nav cenas griezt noteikšanu, bet pastāstīt skaidri un saprotami cilvēkiem, cik viņiem maksās konkrētā pakalpojuma lietošana. Es gribu zināt jau iepriekš, cik man maksās telefona pieslēgšana internetam, piemēram. Paldies. Um, if, Arī es vēlētos uh, īsi komentēt, jo īpaši uzrunājot Roitovas kundzi. Nu, Ja jūsu operatori nesniedz jums informāciju un uh, neievēro noteikumus, tad uh, tas ir šeit mūsu parlamentāriešu darbs. Es nesen pārbaudīju savus uh, servisu paziņojumus, un tur diezgan skaidri pateikts, cik tas maksās, cik maksās piekļūšana internetam, cik maksās izziņas nosūtīšana, un šī kārtība jau darbojas. Un es gribu atgādināt kolēģiem arī to, ko Dekampos kungs sacīja. Uh, Šoki par rēķiniem izraisīja to, ka uh, mobilo telefonu operatoriem nācās ierobežot uh, lejupielādes līdz 15 megabaitiem. Un uh, tā tomēr ir diezgan liela nauda, jo nu, 3 eiro jāmaksā par katru megabaitu saskaņā ar uh, operatoru paziņojumiem manā telefonā. Uh, Diezgan daudz sasniegumu šajā jomā nāk no šīs komitejas, tāpēc nenovērtēsim par zemu to, ko esam paveikuši, un ja jūs nesaņemat šos e, informatīvos paziņojumus no sava operatora, tad jūs operators vienkārši neievēro noteikumus. Pirmām kārtām pārliecinieties, ka cilvēki vispār izlasa šos paziņojumus savos telefonos. Un es arī piekrītu tam, ko teica Šalda Mūzes kundze. Nākamā vietāluņa paudze ļauj aizvien vieglāk piekļūt datiem, un ierīces kļūst aizvien dra lietotāju draudzīgāks, un cilvēki pie tā pierod. Taču situācija ir paradoxāla, tāpēc, ka visa šī sistēma darbojas jūsu mājas tīklā, bet, kad jūs ieslēdzat telefonu ārpus savas valsts, tad viss šis lietošanas vieglums kaut kur pazūd, un Es domāju, ka ļoti daudz cilvēku izvēlētos fiksētu tarifu, lai viņiem nav jāuztraucas par šiem uh, dažādajiem tarifiem un maksām. Es uh, jebkurā brīdī varu pārbaudīt, cik daudz datu es esmu pārbaudījis, uh, izlietojis, uh, atrodoties apvienotajā karalistē, un man to pārbaudīt nu, tas aizņem 30 sekundes, bet līdz ko es esmu ārpus apvienotās karalistes, atslēdz viesabonēšanas iespēju datiem. Ražotāji iegulda visos šajos uh, lietotāju draudzīgajos telefonos, bet tā kā uh, tirgus uh, nedarbojas tik lietotāju draudzīgi, tad uh, no šīm iekārtām nav nekādas jēgas. Cenu ierobežošanas priekšlikumi šobrīd ir ļoti tehniski, un es uzskatu, ka mēs esam tie, kuriem ir jāsadarbos ar komisiju, lai padarītu šos priekšlikumus lietotāju draudzīgākus. Un uh, tas ir jādara tuvākajā nākotnē, līdz 2015. gadam. Uh, kā jau Raitovs sacīja, ir vajadzīgas pārmaiņas, un, manuprāt, komisijas ierosinātās struktūrālās izmaiņas ir būtisks centiens risināt problēmu, uh, komisijai varbūt nebūs laika man atbildēt uz šo jautājumu, bet man ir radies iespējas, ka komisijas priekšlikums nav pārāk labi pārdomāts. Eiropas regulators Bereks eh, nāca klajā ar savu prezentāciju vakar, un mēs varam ar to iepazīties, un tajā jau tiek apšaubīti komisijas sniegtie skaitļi, jo Berek būtībā pārstāv dalību valstu regulātorus. Un neviens no mums īsti nezina, pat komisija īsti nezina, kādas būs īsti šo pasākumu izmaksas, un neviens nezina, vai, tā, vai pasākumi būs īstenojami, vai pasākumi būs lietotāji draudzīgi. Es domāju, ka struktūrālai risinājumi ir svarīgi, bet tajos ir jāiegulda vairāk darba, un man šobrīd šķiet, ka mums vajadzētu mēģināt eh, panākt eh, pagarinājumus un eh, stingrākus cenu ierobežojumus mums varētu vajadzēt vairāk laika, lai izstrādātu patiešām efektīvas struktūrāls risinājums, kas nodrošinās lielāku konkurenci, jo, kā jau Dekampos kungs teica, problēma nav monopolos. Problēma ir visā tirgus struktūrā, kas neveicina konkurenci, jo ir ļoti daudz dažādu operatoru, un tāpēc vajadzētu vienkārši atvērt vairumu tirgus, lai varētu nodrošināt to, ko jau te kāds pieminēja, iespēju izvēlēties izdevīgāko piedāvājumu. Interesanti, ka savā ziņā tas jau notiek. Jā, es saņēmu ziņu, ka datu lejupielāde man maksās 3 eiro, bet te pašā laikā operators paziņoja, ka es varētu saņemt 30 megabaitus par dažiem eiro dienā, ja es gribētu piekrist šim viņu piedāvājumam. Un tāpēc es domāju, ka mūsu priekšā ir ļoti interesants darbs. Pieeja, ko mēs esam izvēlējušies, ir jau orientēta uz patērētājiem, un komisijas ietekmes izvērtējums ir svarīgs sākuma punkts šim darbam. Uh, Komisija vēlas turpināt uh, padarīt stingrākas šīs robežas un nodrošināt pamatiesības, bet šis ietekmes izvērtējums mani nepārliecina, ka viņu ierosinātie struktūrālie risinājumi ir pareizie. Es uzskatu, ka mums vajadzētu uzskatīt bere, uzklausīt Berek, un es jums nosūtīšu Berek ziņojumu, un mēs varētu uzaicināt Berek priekšsādātāju iepazīstināt mūs ar viņu risinājumiem Tāpēc es mēģināšu uzaicināt Bērēku priekšsēdētāju ierasties šajā komitejā, izteikties, mm, lai mums kļūtu skaidrāks, eh, kā tad īsti šie patērētāji tiesība elementi tiek īstenoti dalību valstīs, jo, nu, piemēram, Roitovs kundze pieminēja iespēju mainīt pakalpojumu sniedzējus, eh, saņemt informāciju par līguma izmaiņām, uh, Visas šīs lietas jau ir iekļautas paketē, ko šī komiteja sastādīja, tāpēc Roitovs kundze jums vajadzētu atrast dokumentu, kuram es biju referents. Jums vajadzētu ierasties pie savu pakalpojumu sniedzēja un pateikt, kāpēc jūs neievērojat tās lietas, par ko mana komiteja ir vienojusies, kāpēc jūs neesat mani brīdinājuši iepriekš par noteikumu maiņu. Un Es uzskatu, ka ir jāstrādā ar regulātoriem, lai pārliecinātos, ka jau esošie noteikumi tiek ievēroti. Mums ir jābūt tālredzīgākiem. Mums ir jāparaugās, kādā veidā cilvēki iegādājas datus. Dati tā ir plaša joma izaugsmē. Mēs daudz runājam par SMS un dati un balsi, bet patiesībā dati tā ir īstā nākotne. Paldies komisijas pārstāvim un Jūs vēlējāties izteikties, es jums varētu iedot divas minūtes laika, un uh, jūs varēsiet arī vēlāk rēģēt uh, uz diskusijām šeit. Paldies, priekšsēdētāji! Un paldies par visiem komentāriem. Uh, es vēlētos nākt klajā ar dažām vispārīgām piezīmēm. Tik uzdots jautājums, vai iedzīvotāji izvēlēsies alternatīvas viesabunēšanas pakalpojumus, ja tādi būs pieejami, un šī situācija kļūst sarežģītāka, ja mūsu rīcībā esošā izvēle palielinās. Protams, ka ir dilema. Ja izvēles nebūtu vispār, tad būtu viegli izvēlēties pakalpojumu sniedzēju, nebūtu pārāk daudz pakešu, no kurām izvēlēties, bet te pašā laikā būtu arī mazāka konkurence. Uh, Ja izvēle būtu lielāka, vienmēr būtu iespēja lielākai konkurencē tirgu, tāpēc mums ir jārod pareizais līdzsvars starp šiem abiem mērķiem, lai rastu mērķi, kur ir viegli aptvērt patērētājiem un tā pašā laikā piedāvājums būtu konkurētspējīgs un ar konkurētspējīgām cenām. Protams, mums ir jārada izvēle patērētājiem, Mums uh, risinājums ir jāpadara vienkāršs tiem, kas vēlas salīdzināt cenas un atrast interesantākos piedāvājumus. Un es nedomāju, ka mēs varam sagaidīt, ka katrs patērētājs uzmanīgi skatīsies apkārt un analizēs visus eh, dažādos piedāvājumus tirgu. Ja šo patērētāju skaits sasniegs kritisko masu, un viņi visi salīdzinās cenas un paši izvēlēsies pakalpojumu sniedzēju atbilstoši pieejamajām cenām. Tātad, ja šādu patērētāju kļūs vairāk, tad tirgū radīsies konkurence, un pašreizējiem operatoriem nāksies rēģēt uz cenām un tās pazemināt. Tātad tas nenozīmē, ka katram patērētājam vajadzētu būt izvēlīgam, bet izvēlei ir jābūt pieejamai tiem, kuri to vēlas, un līdz ar to labumu gūtu arī citi. Es vēlos vēlreiz uzsvērt, ka datu patēriņš ievērojami pieaug, jo īpaši viesabunēšanā. Aizvien vairāk ir tādu patērētāju, kas analizē cenas, un ja viņiem būtu kāds caurskatāms alternatīvas piedāvājums, par kuru viņi būtu informēti, viņi to izvēlētos, un viss tirgus no tā tikai gūtu labumu. Runājot par mūsu ierosināto struktūrālo risinājumu, vai tas ir pārāk sarežģīts un vai tas ir tehniski īstenojams, nu, es uzskatu, ka tehniskajam personālam viss ir tehniski īstenojams. Uh, Un atsauksmes, ko mēs saņēmām no nozares speciālistiem, bija tādas, ka šis risinājums ir īstenojams, kaut arī ir ļoti daudz dažādu risinājumu, bet arī šis tika atzīts par īstenojamu. Ja mēs strādājam pie kāda alternatīva risinājuma, tad tam ir jāpadara izvēle vieglāka un uh, jāpadara iespējamu ceļu alternatīviem operatoriem, kā iesaistīties konkurencē. Tālāk runājot par datu viesabunēšanas maksām un izmaksu griestiem, ko mēs ierosinām, atkal mums ir jārod līdzsvars. Ja mēs vēlamies sekmēt konkurenci, tad ir jārada impulsi tirgus dalībniekiem, sāk darboties tirgu, un ja cenu griezti tiks noteikti ļoti zemi, tad, protams, ka cilvēki izvēlēsies šīs regulētās cenas un nebūs nekādas konkurences. Patērētāji apmierinās jebkuru situāciju, kamēr vien būs regulējums un regulētie griezti, bet kā EKT uh, e, spriedumā teikts, tad cenu regulējumam šajā tirgu vajadzētu būt pagaidu pasākumam, tāpēc vienā brīdī mums būs jāmeklē uh, inovatīvs risinājums, un mēs nevaram paļauties uz cenu regulēšanu mūžīgi. Runājot par datu pārēdes cenu līmeni, mums ir jābūt piesardzīgākiem nekā balss pārēdes un izziņu gadījumā, jo datu pārēdes tirgus joprojām attīstās, tas pieaug un mums ir ļoti jāuzmanās, lai mēs nesakropļotu tirgus dinamiku. Kāds jau sacīja, ka arī pašreiz ir interesanti piedāvājumi, un mums vajag radīt vairāk iespēju operatoriem nākt klajā ar šiem interesantiem piedāvājumiem. Un, protams, mēs uh, nevaram cerēt, ka tirgus konkurence vien pat pazeminās šīs cenas. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies jums un jūsu komandai. Šī bija ļoti svarīga diskusija, un mēs noteikti turpināsim darbu pie šī dosie, un Kohals kundze arī turpinās darbu pie sava ziņojuma. Mēs pavisam noteikti mēģināsim sarīkot arī viedokļu apmaiņu ar Berek pārstāvjiem, un eh, vēl vienosimies par to, kad tas notiks ar Rūpniecības komiteju. Kohals kundze, vai jūs vēlējāties kaut ko sacīt? Jā, es eh, īsi rezumēšu, es nekad nerunāju gari. Šī bija patiešām produktīva diskusija, un es pateicos kolēģiem par lieliskajiem piemēriem par to, kas tad ar jums viss ir gadījies ārzemēs. Uh, Manuprāt, jūs, eh, Dekamposa kungs, minējāt ļoti labus argumentus par to, kas notiek šobrīd, jo arī es saņemu šīs informatīvās izziņas, ieradoties ārvalstīs, bet uh, lieta tāda, ka es nesaprotu, ko tad īsti šie megabaiti nozīmē, kādi ir šie datu apjomi. Arī man telefonā ir brīdināšanas sistēma, bet tas nav tiešsaistes pakalpojums. Līdz ko es eh, izbraucu no valsts, tas mani vairs neinformē par datu apjomu, tas man informē jau pēc tam. Es nezinu, kas ir par nelaimi, bet šī problēma ir ļoti tipiska, proti, ka šis brīdinājums nedarbojas ārpus attiecīgā operatora apgabala, un tas ir ļoti mulsinoši, jo tieši tā vieta, kur jums būtu vajadzīgi saraksti un kartes, ir ārpus jūsu valsts, un jūs to nevarat lietot savā vietā tālrunī. Es pateicos par šo diskusiju un domāju, ka mēs varēsim turpināt darbu. Priekšsēdētājs, nu es ierosinu sazināties ar operatoru un konsultēties par to, kādas izziņas jūs saņemat ierodoties citā valstī, jo jums uz tām ir tiesības, un šī komiteja jums piedāvā šīs iespējas. Labi, ķersimies tālāk pie, savas, pie mūsu pēdējās prezentācijas, un es eh, vēlos atvainoties kolēģiem no Sanko ģenerāla direktorāta par to, ka lik viņiem gaidīt. Bet, nu, arī iepriekšējā tēma attiecās uz patērētāju jautājumiem. Viņi pastāstīs mums par interesanto darbu, ko viņi ir paveikuši uh, patērētāju tātad um, tiesību nodrošināšanas jomā. Un sakiet, vai jūs varētu lūdzu tēt īsumā tiešām pastāstīt galvenos faktus, jo mums nav īpaši daudz laika vairs palicis, bet mēs, un mēs vēl gribētu izteikt arī pāris komentārus par šo pētījumu. Lūdzu, dod jums vārdu. Gribētu dzirdēt, eh, ko jūs pētījāt un ko jūs atklājāt. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Patiešām prezentāciju grasos eh, saīsināt un rādīšu jums mazāk slaidu, nekā esat saņēmuši drukātā veidā. Uh, Paldies eh, komitejai par iespēju prezentēt jums patērētāju tiesību stiprināšanas pētījumu. Tāpēc, kāpēc šīs eh, jautājums ir svarīgs, kāpēc mēs veicām pētījumi? Patērētāju eh, stratēģijā mēs nospraudām kā mērķi stiprināt patērētāju tiesības, lai viņi varētu veikt pareizas izvēles un saprast, kā rīkoties problēma situācijās, kā uzlabot savu labklājību un tāpat laikā veicināt konkurenci un inovācijas. Izmantojot eh, pakalpojumus, ko piedāvā godīgāki un atbildīgāki uzņēmumi. Pirms veicām pētījumu nebija pieejami dati par to, cik eh, labi tiek nodrošināts patērētāja tiesības. Pētījums ļāva mums labāk saprast patērētāju situāciju un labāk apzināties, ko patērētājs spēj paveikt un grib paveikt. Tas savukārt mums ļaus izstrādāt eh, regulāciju gudrākā veidā un labāk izstrādāt arī izglītības politikas. Tas ir ļoti svarīgi mums, Eiropas Savienības politikas veidotājiem, bet tāpat svarīgi tas ir arī nacionālos līmeņos. Pētījumu veicām pagājušajā gadā, strādājām kopā ar Eirostatu un apsakojām 55 tūkstošu patērētāji 27 dalību valstīs, kā arī Norvēģijā un Islandē. 55 tūkstoši patērētāji ir liels skaits. Tas ļāva mums izskatīt uh, tos pa dažādām grupām, kā uh, vecums, izglītības līmenis, uh, interneta, mm, māka izmantot izm internetu un šādā veidā nošķirt dažādas patērētāju grupas. Galvenie jautājumi, ko izskatījām, ir uztvērta pārliecinātība par sevi, uh, patērētāju maņa, mākas, piemēram, lasīt e, iepakojumu informāciju, kā arī apzināties patērētāju tiesības. Pētījām arī patērētāju rīcību, piemēram, kā tiek e, salīdzināti produkti, kā tiek lasītas tie iepakojumi, e, kā arī ņēmām vērā iepirkumu pieredzi. Tāpat aplūkojām arī patērētāju vēlmi rīkoties un reaģēt uz problēmām, piemēram, sūdzēties mazumtirgotājiem vai trešai pusē. Prezentēšu dažus mūsu secinājumus par šiem pieciem galvenajiem jautājumiem un iezīmēšu jums arī um, tabulu par to, ko mēs prasījām patērētājiem. Pirmkārt, par uztverto pārliecību par sevi. Kopumā e, patērētāji iegādājoties e, preces un pakalpojumus novērtēja savu informētības līmeni un e, pašpārliecinātību par to, cik aizsargāti viņi ir ar patērētāju aizsardzības likumdošanu. Un tie, kuri ir pārliecinātāki par sevi, tiešām ir ar papildus uh, zināšanu pār savu aizsardzības līmeni un patērētāju tiesībām. Mēs konstatējam, ka 73% jūtas pārliecināti par sevi, 63% jūtas zinoši, 55% aiz, patērētāji jūtas aizsargāti. Tikai 44% atbildētāju jutās uh, gan pārliecināti, gan zinoši, gan aizsargāti. 17% jūtas, ka nav ne pārliecināti, ne zinoši, ne aizsargāti. Līdz cauri pētījumā iezīmējās, ka pastāv nopietnas atšķirības starp dalību valstīm šajā jautājumā. Konstatējām, ka piecās valstīs 20% vai mazāk visu atbildētāju jūtas eh, pārliecināti, zinoši un aizsargāti. Raugoties ekonomiskos uh, rādītājos redzam, ka pārliecība e, samazinās ar, līdz ar vecuma pieaugumu, e, palielinās ar izglītības līmeņa augšanu, un jo vairāk izmantot internetu, jo lielāks e, pārliecības līmenis par sevi ir. Mēs pētījām patērētāju iemaņus, spējas lasīt iepakojumus un preču zīmes. Un tas arī ir pirmais jautājums, ko uzdevām Gribējām konstatēt, vai patērētājiem ir nepieciešamās iemaņas, lai varētu veikt iepirkšanās lēmumus ikdienā. Mēs piedāvājām veikt uh, iepirkumu A veiklā vai B veiklā, un šajā piemērā televizors A veikalā ir pie, maksā 500 eiro, bet tas tiek piedāvāts ar 10% atlaidi, kamēr eh, B eh, veiklā tiek piedāvāts televizors vienkārši par 400 eiro izpārdošanā. Un, protams, eh, B veikala televizors ir daudz lētāks, bet ne visi patērētāji to spēja izrēķināt, lai arī aprēķini nebija sarežģīti. Atsevišķās valstīs 30 līdz 40% patērētāji nespēja sniegt pareizi atbildi šo jautājumu. Līdzīgi procenti iezīmējās arī atbildēs uz nākamo jautājumu. Tas bija šāds. Domājot par ietaupījumu vai depozītu eh, mm, kontu, eh, kas ir labākā procentu likme 1, 2, 3, 4 procenti. Un atkal, katrs piektais eh, atbildētājs starp Eiropas patērētājiem nespēja atbildēt pareizi uz šo jautājumu un atsevišķās dalībvalstīs šis skaits eh, bija līdz pat 40% no atbildētājiem, kas nezināja, ko atbildēt. Trešais jautājums bija par eh, aprēķina spējām. Tika sniegts piemērs, ka ģimenei ir jāmaksā 6% procentu likme eh, gadā pār 50 tūkstošiem eiro Uh, aizdevuma par māju. Protams, pareizā atbildi ir 3000 eiro, bet tikai 6% spēja atbildēt, ka pirmā gada procentu likmes maksājums būtu 3000 eiro. Liela daļa atbildētāju vispār nespēja sniegt nekādu atbildi un atteicās to atbildēt. Atsevišķās valstīs Vairāk kā puse respondentu norādīja, ka vienkārši nezina, kas ir atbildams. Aplūkojot eh, atbildes uz šiem jautājumiem, mēs konstatējam, ka mazākā eh, puse eh, atbildētāja spēja atbildēt uz visiem trim jautājumiem pareizi. 6% nespēja atbildēt ne uz vienu jautājumu pareizi. Kas skatāmies uz sociālo demogrāfisko situāciju, tad cilvēki 25 eh, līdz 54% vecuma grupā spēja atbildēt eh, pareizi biežāk kā vecāki respondenti. Tāpat mēs pārbaudījām uh, patērētāju spēju lasīt eh, preču zīmes un eh, kvalitātes certifikātus. Mēs radījām dažādas šīs zīmes un eh, prasījām, ko tie nozīmē. Piemēram, šis viens nozīmē, ka produkts atbilst atbilstošajām jiem Eiropas Savienības likumiem, un piedāvājām sešas iespējamās eh, atbildes, ko katrs no logo nozīmē. Sešdesmit seši procenti eh, respondentu atbildēja, ka nu, zina, ko šis logo nozīmē, bet vairums respondenti īsnībā uh, nepareiz domāja, ka produkts ir ražots Eiropas Savienībā, ka tieši to šis logo nozīmē. Tikai 25% zināja, ka eh, šis logo nozīmē, ka produkts ir ražots saskaņā ar atbilstošu Eiropas Savienības um, likumdošanu. Radījām arī citus logo, un jūs redzat, cik eh, daudzi uh, zināja, ko, kurš logo nozīmē. Pirmais nozīmē bioloģiski ražots produkts, otrais, ka produkts izpilda Eiropas Savienības standarts, trešais, ka tas izpilda ļoti striktus ekoloģiskus augstus standarts, trešais tas ir eh, pārstrādājumiem produktiem, un eh, pēdējie slogā eh, norāda produktu, kas var kaitēt veselībai. Sapiņos jūs redzat, cik cilvēki atpazina šo slogo, kā jūs redzat, runājot par bioloģisko lauksaimniecību un ekostandartiem, cilvēki visbiežāk bija apjukuši un nezināja, ko tie nozīmē. Uh, Un starp tiem, kas ar tiem bija, kas to spēja atpazīt, tikai uh, daļa spēja atbildēt, uh, ko īsti tie nozīmē. Kopumā vairāk kā uh, piekdaļa nespēja precīzi noteikt uh, nevienu no logo, un tikai 2% spēja precīzi noteikt visus. Nākamā joma, ko izpētījām, ir patērētāju apzināšanās līmenis, un to pārbaudījām, piemēram, tādās jomās kā godīga uzņēmē darbības prakse. Uzdevām par to kopumā septiņus jautājumus, neuzskaitīšu tos visus, bet parādīšu dažus. Pirmais jautājums, ko uzdevām, ir Iztēlojoties, ka papastu saņemat divus izglītojošus DVD, ko neesat pasūtījis, kopā ar 50 eiro čeku, kas jums jāapmaksā par produktiem, vai jums ir eh, jāapmaksā eh, šī summa. Pareizā atbildi ir, ka jums nav ne jāapmaksā eh, šis čeks, ne arī jāsūta DVD atpakaļ. Tikai daļa atbildēja pareizi, un vairāk kā puse respondentu nepareizi uzskatīja, ka viņiem ir jāsūta atpakaļ šie diski, bet nav jāmaksā tādā gadījumā, ja viņus aizsūta atpakaļ. Nākamais jautājums par uh, reklāmas cenām. Kā patērētāji domā, uh, kā, ka, un tātad pareiza atbilde ir, ka uh, reklāmā jāparādās uh, īstajai lidojuma cenai, kur ieskaitot uh, nodokļus, nodevas un papildus um, izmaksas. Šis bija visai interesants jautājums. Tikpat kā vienīgais, kur uh, Eiropas Savienības pilsoņi uh, Ziemeļvalstīs, kurās visbiežāk uh, citos jautājumos sniedz pareizās atbildes, uzskatīja, ka pareizi ir otrā vai trešā atbilde. Ka, piemēram, nav obligāti jānorāda cenā arī nodokļi un nodevas. Visbeidzot, pēdējais jautājums par garantijām. Piemērā, ja esat iegādājies eh, leduskapi pirms 18 mēnešiem eh, jaunu leduskapi, eh, bet nepagarinājāt nekādu garantijas mm, periodu, vai jūs varat eh, to aizvietot par brīvu. Un, protams, jūs to varat, jo tas ir mazāk kā divi gadi pagājuši kopš šī iegādes brīža, bet 44% respondentu uzskatīja, ka viņi to nevar. Patērētāju uh, E, apzināšanās līmenis. Ja skatāmies uz visiem septiņiem jautājumiem par patērētāju tiesībām, mēs konstatējam, ka tikai 2% spēja atbildēt pareizi uz visiem jautājumiem. 4% e, neatbildēja ne uz vienu jautājumu pareizi. Vislabākie ja rezultāti bija Vācijā un e, Somijā Ārpus Eiropas Savienības īstenībā Norvēģijā pat vēl bija labāki rezultāti, tātad 8% spēja atbildēt pareizi uz visiem jautājumiem. Un eh, šādi, eh, un tie patērētāji, kuri jūtas pārliecinātāki par sevi, arī visbiežāk sniedz pareizās atbildes. Kopumā eh, Eiropas patērētāji iepērks 2,3 stundas nedēļā, sievietes vairāk kā vīrieši, 47% zina vismaz vienu patērētāju organizātāju, vairāk kā 6 no 10 eh, zina un klausās kādu patērētāju programmu, bet tikai neliela daļa dara to katru nedēļu. Interesanti eh, iezīmējas skaidrs saskatām saiknes starp uh, to, vai patērētājs klausās šādas eh, pārraides un cik pārliecināts par sevi jūtas un ko zina par savām tiesībām. Visbeidzot, eh, ja patērētāji eh, uzzina par cik patērētāju pieredzi, tad biežāk norāda pozitīviem aspektiem. Pēdējā joma, ko pētījām, ir problēma gadījumi, kā patērētāji rīkojas situācijās, kad konstatē kādu trūkumu iegādātajā precē vai pakalpojumā. Konstatējam, ka tikai viens no pieciem patērētājiem norādīja, ka e, pēdējā gada laikā ir saskārušies ar kādu problēmu, e, kas viņa, ko viņa prāt bija viņiem tiesības pieprasīt, lai pārdevējs atrisinātu. Interesanti arī, ka jo labāk respondenti apzinājās savas patērētāju tiesības, jo biežāk norādīja, ka šādu problēmu ir konstatējuši. Tas nozīmē, ka ļoti daudz problēmas patērētāji nemaz neapzinās, jo viņi nezin savas tiesības. Lūdzām patērētājiem arī novērtēt savu finansiālo zaudējumu, kas radies problēmas dēļ. Vidējais, eh, vidējā summa bija 374 eiro bet, protams, šo summu ietekmēja nelielais atbildētājs skaits, kas ziņoja par lieliem zaudējumiem, lai gan, ja mēs skatītos mediānu, tas būtu ap 20 eiro. Vairums patērētāji, kas konstatēja problēmu, tikai neliels procents rīkojās. Trīs ceturdaļas uh, Eh, sūdzējās mazumtirgotājiem vai pakalpojumu sniedzējiem, un tikai pavisam neliels skaits patērētāju rīkojās vēl kā m, mm, formāli problēmas atrisināšanai. Te redzam eh, patērētāju tiesību nodrošināšanas līmeni dažādās valstīs indeks balstās uz patērētāju tiesību apzināšanos zināšanu līmeni. Kā redzat, viss e, grupa, kas ir ar stiprāk nodrošinātajām tiesībām, joprojām ir e, pirmajā vietā Norvēģija, tad e, Somija, Zviedrija, Dānija, Vācija Islande, Nīderlande, Austrija. Pa vidu ir Francija, Beļģija, apvienotā karaliste, Īrija, Kipra, Slovākija, Slovenija, Malta. Un pārējās valstis ir zemākā gr grupā. Ja jūs interesēs, aicinu jūs izlasīt detalizētu ziņojumu redzēsiet, ka atsevišķās valstīs ir, piemēram, labākas spējas, mazāka apzināšanās, un interesanti arī, ka konstatējam, ka patērētāju uh, š... šis indeks ir saistīts ar uh, IKP līmeni. Pāris vārdi par turpinājumu darbam. Esam jau uh, izstrādājuši komisijas eh, darba dokumentu ar detalizētu analīzi, to prezentējām aprīlī, un tad konsultēsimies ar iesaistītajām pusēm par iegūtajiem rezultātiem, un gribam nākamgad izstrādāt eh, komisijas paziņojumu par to, kā uzlabot eh, patērētāju tiesību nodrošināšanu un kā veicināt dalībvalsts izmantot šos datus nacionālā līmenī varat atrast papildus informāciju šajā internetu vietnē. Lielas paldies par uzmanību. Ja jums ir jautājumi, labprāt uz tiem atbildēšu. Paldies! Uh, well, Mrs. Taylor, thank you. Paldies par šo prezentāciju, kas lika mums visiem aizdomāties par daudziem jautājumiem saistībā ar to, ko daram ikdienā, un tas sasaucās arī ar mūsu eh, iniciatīvu uh, attiecībā uz mazaizsargātajiem patērētājiem, kas ir mūsu paša iniciatīvas ziņojums. Man šķiet, šis ir ļoti labs tāds izējas materiāls. Mums ir atlikušas vēl dažas minūtes, tādēļ labprāt uzklausīšu komentārus un jautājumus. Uh, Korejā de Kampus kungs vispirms, bez Rošfār kungs. Vai vēl kāds vēlas pieteikties? Paldies, priekšsādātāji! Šī prezentācija, pats pētījums bija ārkārtīgi interesanti, aizraujoši, un es uh, arī uh, apsveicu to, ka e, komisija ir veiksmīgi sadarbojusies ar Eirostat, kas ir tiešām apsveicami. Man ir pāris komentāri. Es domāju, ka pēc šī pētījuma rezultātiem vajadzēs atgriezties vairāk kārt. Doma stiprināt patērētāju tiesības man šķiet ļoti pareiz stratēģija. Vajadzētu nodrošināt, ka patērētājs ir e, tā patērētājs, kas apzinās savas izvēles, kas nav pasīvs spēlētājs, e, kuram jau citi sakošļā mutē ieliekamo informāciju. Bet man tomēr šķiet, ka būtu kļūdaini domāt, ka problēmas risinājums jāmeklē no patērētāju puses. E, padarīt patērētāju uh, veicināt tā apzināšanos nozīmē veicināt visu iesaistīto pušu aktīvāku situācijas apzināšanos. Tas ir izglītošanas jautājums, patēriņa kultūras eh, izglītošanas jautājums. Un mēs jau uzskaitījām vairākus aspektus, eh, kuros izglītība jāveicina. Piemēram, eh, spēja aprēķināt procentu likmi to vajadzētu konkrētus piemērus likt eh, risināt matemātikas stundās, jo tas ir ļoti praktiska eh, iemaņa, kas var noderēt ikdienā. Tāpat mums jāvērš pie uzņēmiem. Es katrā ziņā uzskatu, ka šī prezentācija Eh, zināmā mērā turpina iepriekšējo prezentāciju. Mēs uzklausījām informāciju par viesabonēšanu, ka jo eh, sarežģītāka viesabonēšana kļūst, jo mazāk informācijas nonāk no operatora līdz patērētājiem. Un, ja priekšstādātājs atļaus, ja ka eh, mēs pat ārzemēs saņemtu izziņas par viesabonēšanas tarifiem, tad Eh, joprojām problēma saglabātos, jo patērētājs jau nezina, cik tieši datus kurā brīdī izmanto. Visbeidzot, pēdējais komentārs mums ir atbildība. Domājot par Eiropas Savienības uh, publisko uh, spēju rīkoties, domājot, piemēram, par logo. Kas man ārkārtīgi pārsteidza? Ka realtātē patērētājiem ir eh, iespēja izvēlēties eh, labu eh, vai sliktu izvēlti, es domāju par 19. slaidu, balstoties uz viņa esošo mm, intuīciju. Un te jāatcer, ka ir logo, kas ir, kas, ko ir iespējams uzminēt un logo, ko nav iespējams uzminēt. Piemēram, ja skatāmies uz zīmi, kas norāda, ka produkts var būt kaitīgs veselībai, tad tā lielais krusts uzreiz atbaida patērētāju un ļauj uzminēt, ko tas nozīmē. Kamēr CE e, produkts izpilda Eiropas Savienības standarts, nu, no šī logo neko uzminēt nevar. Arī mums vajadzētu ieguldīt darbu, piemēram, e, e, pārs, atkārtots pārstrādes logo ir diezgan labi uzminams, un mums vajadzētu tādus izstrādāt visus logo. Uh, Jo patērētāji esam mēs visi un mums visiem par patērētāju tiesībām arī jādomā. Eiropas Savienībā ir jāiegulda pūliņi, lai uzlabotu logo. Paldies! The... Paldies par prezentāciju. Um, jāsaka, man tās bija sliktās ziņas un atstāja visai nomācoši iespēju. Izrādās, ka cilvēki uh, ļoti maz zina par savām tiesībām, un arī iepriekšējā diskusija par viesu abonēšanu. Arī šeit būtu jāpadomā par to, kā cilvēkiem vieglāk izdarīt savu izvēli. Bet es gribētu dzirdēt no komisijas, kāda bija jūsu pirmā reakcija uz šī pētījuma rezultātiem. Vai jūs domājāt par to, ka tas būtu jāņem vērā pieņemot likumdošanu patērētāju jomā, jo man šķiet, ka mums ir jāizglīto labāk patērētāji, jādara viss, lai viņi spētu realizēt savas tiesības. Un mums ir jāvēršas pie uzņēmējiem, pie valsts iestādēm, varbūt ir jādomā par pilnīgi jaunu pieeju, pieņemot normas Eiropas Savienībā saistībā ar patērētāju aizsardzību. Paldies! Jā, jūs zinat, ka būs jauna patērētāja stratēģija Eiropas Savienības līmenī, tā kā domāju, ka varbūt tur kaut kas jauns būs. Korē de Kampus kungs. Paldies priekšsēdētājs, runāšu portugāļu valodā. vairāk atbildības patērētāju priekšā. Es domāju, ka daudz kas izkristalizējās arī pēdējās ekonomiskās krīzes laikā. ziņojums nav vienkārši depresīvs. Es gribētu teikt, tas ir vienkārši šokējoši, jo mēs redzam, ka patērētā intereses ir absolūti apdraudētas. Piemēram, par Eiropas kopienas logo tikai 25% cilvēku to atpazīst, un mēs dzirdējām arī no citiem avotiem, ka šis logo tiek izmantots viltojumos. Mēs zinām, ka par to būs stratēģija un dokumenti jau nākamajā gadā, bet ko komisija dara, lai risinātu šo situāciju? Paldies! Piekrīt kolēģiem, kuri uzskata, ka mūsu komitejai būtu jāstrādā gan ar komisiju, gan dalību valstīm pie šī jautājuma. Ir tīpaši tādēļ, ka mēs varam ietekmēt likumdošanu, kas tiek pieņemta patērētāja interešu aizsardzībai, bet ja patērētāji neapzinās savas tiesības, tad mēs šķiežam laiku veltīgi. un diemžēl mēs maz varam ietekmēt to, kā cilvēki tiek informēti par savām tiesībām patērētāju aizsardzības jomā. Analizējot katru dalībvalstu atsevišķi, šķiet, eh, ir svarīgi izprast, kādi ir svarīgākie faktori, kas nosaka atšķirības starp dalību valstīm patērētā informētības un aizsardzības līmenī. Vai tas ir pateicoties uh, mēdī interesētībai vai iestāžu aktivitātei Es domāju, ka ir dažādi instrumenti, ko varam uh, izmantot, lai detalizēti izvērtētu šīs situācijas. Gribu pateikties kolēģiem par ieguldījumu un došu vārdu. Arī komisijas pārstāvjiem vēl. Ja jums ir kas sakāms šajās debatēs. Paldies! Thank you and thank you also for these, these questions and for your comments. Paldies, paldies par šiem jautājumiem un komentāriem. Lielākai daļai noteikti var piekrist. Jāsaka, arī mana pirmā reakcija uz šo pētījumu bija uh, tiešām depresīva, ja tā varētu teikt. Mēs ne tikai uzskatām, ka patērētājiem jādara viss ir pašiem, bet mēs uzskatām, ka mums ir jāņem vērā šī pētījuma rezultāti strādājot pie nākamās patērētāja aizsardzības stratēģijas, lai nonāktu pie labākas rīcība politikas, labākas stratēģijas, kaut vai, piemēram, domājot par logo. Tālāk par to, kas nosaka atšķirības starp dalību valstīm. Mēs veicam tālāku analīzi kopā ar pētniecības centru, lai censtos labāk izprast tos faktors, kas nosaka šīs atšķirības. Paldies! Liels paldies! Vai vēl kāds no komisijas gribētu izteikties? Kā jūs zinat, mums ir divi pašiniciatīvas ziņojumi, un šis materiāls tiešām ir ļoti noderīgs, un es domāju, ka būtu ļoti labi, ja mēs varētu caur sekretariātu uh, izdalīt jūsu prezentācijas materiālus, kā arī jūsu darba dokumentu. Tiekamies, kolēģi, pēcpusdienā pulkstens trijos būs koordinātora sanāksme vispirms. Komiteja savu darbu atsāks puspiecos, kad mums būs prezentācija par jauno likumdošanas priekšlikumu saistībā ar intelektuālo īpašumu tiesību aizsardzību un muitas darbībām šai sakarā. Bet koordinators aicina būt precīzi pulkstens trijos, jo mums ir daudz darba. Vēl jums jauku pusdienas laiku, labu aptīti un tiekamies pēcpusdienā. Visu labu!